Tos kolēģis, kas pamat šo telpu, lūdzu darīt to klusu, tā lai mēs varētu turpināt darbu Libe komitejā. Tātad man ir paties prieks par to, ka varam uzklausīt Malinas Bjorkas sagatavoto atzinumu projektu par Eiropas pārizmitināšanas schēmas ieviešanas norisi. Tas Eiropā ir ārkārtīgi nepieciešams efektīva pārizmitināšanas sistēma, kas ļauj pieņemt bēgļus un patvērumu meklētājus, tos pārizmitināt atbilstoši gūtajai pieredzei un praksei. Likuma projekta nodoms ir izveidot tādu tiesisku satvaru, uh, kura mērķis būtu sekmēt tālāku noregulējumu. Lūdzu zālē klusumu, aicinu referenti sagatavoties un mūs uzrunāt. Vēlreiz lūdzu visus, kas pamet šo zāli, darīt to klusām. Malīna vārds tev. Lielas paldies. Nu, vēl mirklīti pagaidīšu nu tiešām, jā, uzmirklītī pārtrauksim sanāksmes darbu. Bet, nu, ja mēs tā ilgi pauzēsim, tad eh, ļaudis domās, ka var turpināt čalot. Nu, tad sāksim, sāksim, jā. Tātad, pirmām kārtām vēlos pateikties ēnu referentiem, mm, juridiskajiem konsultantiem, eh, nozars eh, praktiķiem un lībes sekretariātam, kas uh, neliedz man savu atbalstu, pretīmnākšanu un sadarbību. Ja runājam par Eiropas vienoto patvērumu sistēmu, kas šobrīd tiek pārskatīta, tā ir vairāk uzdevumi, vairāk izaicinājumi, šeit pieauga šis tā, atbildības un funkciju apjoms, kas tā uzticēt, kolēģi eh, aicina priekšsādātājs eh, lūdzu savas ļoti svarīgās sarunas turpināt eh, aiz šīs zāles durvīm. Nu, varbūt kolēģi pat pilnīgi palaid garām galveno no tā, ko vēlējos sacīt, proti man pateicības vārdi ēnu referentiem, tātad nozars profesionāļiem, kas neliedz man savu atbalstu šī atzinuma tapšanā. Uh, Eiropas uh, vienotā patāruma uh, sistēma saskars ar uh, vairākiem būtiskiem izaicinājumiem un ir vērojams tāds liels deficīts mūsu spējā nodrošināt drošas ierašanās un mītnes iespējas bēgļiem un patvērumu meklētājiem Eiropā. Eiropas parlaments vairākās rezolūcijās ir vērsies pie uh, Uh, Eiropas komisijas uh, un arī ANO struktūras ir, ir uh, norādījušas, ka šeit pārizmitināšanas šis spēju deficīts arvien pieauga Eiropā. Un kaut arī pārizmitināšana lielā mērā ir pielīdzināma tādai patvaļīgai migrācijai, tomēr vienlīdz, vienādības zīme šeit nav. Uh, velkama, jo juridiski, tiesiskas iespējas rast patvērumu Eiropā ir, ir noteikts, noteikta iespēja. Un ANO bēgļu komisariāts tika izveidots kādus gadus desmit pēc otrā pasaules kara beigām, kad Eiropā uh, Daudzi cilvēku tūkstoši un miljoni meklējas ap atvērumu mājas pēc, pēc tam, kad viņu mītne, mītnes zemē dzīve bija pārvērsta līdz nepazīšanai. Un, um, nu, saskatām vairākas līdzīgas pazīmes. UNHCR mandātu izstrādā ANO ģenerāla asambleja, un tā arī aicina Eiropas valstis vienoties pār skaidriem pārizmitināšanas spēles noteikumiem, uh, kas būtu tādi loģiski secīgi, pārizmitināšana kā trešā iespēja pēc labprātīgas atgriešanās izcelsmes valstī vai tātad labprātīgas integrēšanās, ierašanās valstī. Pārizmitināšanas valsts ir izstrādāta kā ilgspējīgs risinājums, kas atbalstītu tās valsts, kurās ir ieradies īpaši liels bēgļu skaits. Un mans nodoms šo atzinumu sagatavojot bija divējs. Pirmkārtām saglabāt šo humanitāro seju šiem mūsu centieniem, šiem mūsu priekšlikumiem un atvieglot to valstu soli, kur saskars ar īpaši lielu bēgļu un patvērumu meklētāju pieplūdumu. Tāpēc arī uh, paužu atbalstu komisijas iecerējumu šeit noteikti Eiropas līmeņa tādu regulējumu un satvaru pār izmitināšanas centieniem Eiropā. Prioritāte šeit ir izveidot reālu praksē darbojošos Eiropas līmeņa risinājumu. Ir runājumi par tādu vērumu Eh, šeit eh, aicinu uz tādu realistisku pieeju, kura pamatā, kuras pamatā būtu dalībvalstu līdzinājā prakse, līdzinājā pieredze un eh, patiesās iespējas. Tas nozīmē, ka UNHCR kā galvenās, galvenā arbitra loma pārizmitināšanas liemās, lo, lietās būs garantēta. Tas nenozīmē, ka dalībvalsts savā starpā nevarēs vienoties par, par, par atsevišķu personu grupu pārsūtīšanu, bet ir svarīgi, lai šie procesi būtu sastarpēji saska, saskaņoti un nebūtu konkurējoši. Tekstā iekļāvu arī arī uh, tekstu, tātad, kas norāda uz pārizmitināšanu šīm te humanitārajām saknēm un, un, un būtību, uh, kas lielākā mērā atbilst UNHCR lietotajai terminoloģijai. Tas arī nozīmē, ka eh, geogrāfiskajos apsvērumos šeit ir jārēķinās valstīm ar UNHCR sagatavotajām vadlīnijām, ko, ko Bēgļu komisariāts publicē ik gadu, eh, lemjot par to, kur pārizmitināšana ir nepieciešama visvairāk un visintensīvāk, tā lai mūsu šī sistēma, šis satvers būtu ar tādu globālu nozīmi un, un jēgu un saturu. Šai sakarā varu arī piebilst, ka nosacītība, uh, tātad patēru meklētāju uzņemšanā un pārizmitināšanas lēmumu pieņemšanā ir noteikti jāsaskaņo ar šīm, šiem geografiskajiem apsvērumiem, kā arī citu iespējamo mērķu sasniegšanai. Šo, šie mērķi tātad ir virzīt uz to, lai pārizmitināšana nodrošināt tādu ilgtspējīgu stabilitāti sabiedrībā. Ja runājam par tātad, tiesībām tapt pārizmitinātam, šeit balstāmies UNHCR piedāvātajās kategorijās un kritērijos, arī tātad noraidījuma iespējamais pamatojums ir lielākā mērā pieskaņot Ženēvas konvencijai UNHCR, arī tātad līdzinājai praksai Galvenais šeit ir atbilstība starptautiskām tiesību normām. Un mums uh, sistēmai ir jābūt tādai, kas Uh, ir, ir pietiekami kategoriska, tāda sankcionējoša pret nelikumībām uh, un, un likumpārkāpumiem patērumu meklēšanā. Uh, tātad gatavojamies trīspusējai um, Mm, sanāksmē, kur piedalās valstis, nevalstiskā organizācijas un UNHCR pārstāvi, lai spriestu par pārizmitināšanas aspektiem. Aicinām, lai šai sanāksmē varētu piedalīties arī Eiropas Savienības atbildīgās struktūras, kas, kas tātad virza šo, šo pārizmitināšanas projektu un, un par to ir atbildīgas. Vēl Vēlos piebilst, ka Eiropas Savienības pārizmitināšanas uh, satvara tātad pamatā būs uh, tāds divgadējs uh, pārizmitināšanas cikls, kas noteikti atvieglos dzīvi kā Eiropas Savienības valstu pilsoņiem tā starptautiskajai sabiedrībai. Atzinumā tāpat arī norādu, ka nav pieļaujama šeit pūliņu intensitātes mazināšanās Eiropas Savienībā pārizmitināšanas jomā. Uh, pasaules, pasaulē kopumā pārizmitināšanas šis deficīts pieaug, politiskie pavērsieni, piemēram, Donalda Trumpa nākšana pie vairs ASV, izvirza mums jaunus uzdevumus, kā Eiropas Savienībai rīkoties arvien aktīvāk un izlēmīgāk. Eiropas Savienības valstis, vismaz dažas, ir izrādījušas nevēlēšanos un vilcināšanos, eh, eh, lemjot pār drošu, legālu eh, ieceļošanas kanālu izveidi mm, ceļā uz Eiropas Savienību. Tādā veidā lemjot tūkstošiem bēgļu un patvēru meklētāju nonākšanai cilvēku tirgoņu nagos nelegālam, nedrošam dzīvībai, bīstamam ceļām pa jūru, pa, pa, pa, pa, pa bīstamām, bīstamu uh, um, bīstamiem apvidiem, un tā tas nedrīkst turpināties. Mums ir jāspēj izpildīt mums uh, uh dotais uzvedu, uh, UNHCR uz, uzdevums. Mums tas ir pa spēkam. Ierunājam par uh, atsevišķu dalību valstu līdzdalību Eh, dalībvalstu līdzdalība šajā, šajā regulā ir un paliek kā, kā brīvprātīga rīcība. Mūsu mērķis ir eh, izkustēties no vietas, nevis nonākt strupceļā ar, ar kādiem kategoriskiem uzstādījumiem, bet nu, ilgākā termiņā eh, nedomāju, ka vairs būs iespējams, iespējama tāda situācija, ka dalība valstis tikai daļēji piedalās uh, šajā sistēmā, aizbildinoties ar tādiem vai citādiem apsvērumiem, piemēram, atrašanos Eiropas Savienības ārējās robežas un tam līdzīgi. Tālāk runājot par atsevišķu valstu īstenotajām programmām un to iekļaušanos kopējā Eiropas Savienības uh, virzībā. Uh, sistēma ir jābūt tādai, kas stimulē, kas motivē dalību valstis darīt vairāk, uh, tās valstis, kuras, kurām jau ir efektīva vērtīga pieredze, varētu savus pūliņus izvērst, tādā veidā aicinot un motivējot pārējos iesaistīties. Tās valstis, kurām ar pārizmitināšanu līdz šim ir bijusi minimāla pieredze, ir pelnījušas visu atbalstu un, un labo, labo, labo, labo tādu priekšzīmi no pārējām valstīm, kāds vien ir iespējams, e, to starp no Eiropas patvēruma aģentūras, e, kura drīzumā tiks izveidot un uzsāks savu darbību. Ja šis Eiropas pārizmitināšanas satvers paredzēs eh, skaidrs eh, vienotas procedūras, eh, tad viss būs kārtībā. Bet, ja tas izcels atsevišķas valsts, lai tās kaut kādā mērā sankcionētu, sodītu par, par kaut kādiem pārkāpumiem, tad gan šai sistēmai nedraud, draud neizdošanās. Mūsu vēlme ir, lai šī sistēma darbotos, lai tā būtu sekmīga, lai tā būtu tāda uz pozitīvu rīcību vērsta, motivējoša, stimulējoša. Un, mm, nu, protams, šeit ir arī finanšu stimuli, kas ir paredzēti dalību valstīm mm, par tātad, personu pārizmitināšanu, aicinu, aicinu šeit apsvērt laika gaitā iespējamo kompensāciju par uh, viena, viena patāruma meklētāja pārizmitināšana no 6 uz 10 tūkstošiem eiro. Tātad par ko šeit ir runa pēc būtības? Mēs piedāvājam cilvēkam, kas ir dzīvības, nāves, briesmās, drošu, stabilu ieceļošanas iespēju Eiropas Savienībā, garantējot to, ka šī persona nenonāks noziedznieku nagos, pats ne, ne, neaizies pa noziedzības ceļu. Uh, Uh, tas ir visu mūsu interesēs. Taču, lai nonāktu pie šī mērķa, mans priekšlikums ir mm, dot dalību valstīm iespēju lemt par pagaidu, kādu uzturēšanās atļauju, uh, izdošanu pārizmitinātajām personām, tas atbilstu šim te pēctecības paļāvības principam ēstiesībās. Runājam par, par konkrētiem, konkrētiem eh, procesiem, procedūrām. Šeit eh, piedāvāja ārkārtas eh, pātrināto procedūru, kā to piedāvā arī UNHCR. Tā tiktu izmantota atsevišķās situācijās, ierobežota cilvēku skaita gadījumā. Un parastā procedūra tātad pātrinātā un parastā. Šeit esmu izdarījis dažus grozījumus, piemēram, parastajā kārtībā precīzāk ieskicēju tās dažādās fāzes, kādas tad raksturotu šo procesu, tā lai tas efektīvi darbotos identifikācija, lietas iesniegšana, pieprasījuma izsniegšana, tā izskatīšana un lēmumu pieņemšana. Un tieši šeit UNHCR funkcija ir, ir izšķiroši nozīmīga. Iespēja piešķirt daudz labvēlīgāku mm, tātad uzturēšanās statusu arī ir, tiek piedāvāta saskaņā ar labākajiem starptautiskās prakses piemēriem no dalībvalstiem un citām pasaules valstīm. Datu glabāšanas, uzglabāšanas eh, jautājums tiek izskatīts jau pēc eh, pozitīva lēmuma pieņemšanas. Um, nav nepieciešams, lai dati, personas parametri tātad tiktu identifikātori, tiktu noņemti vēl pirms lēmums tiek pieņemts, tādā veidā radot nesamērīgu uh, slogu atbildīgajām struktūrām, tostarp arī UNHCR, un, un radot kādas maldīgas ilūzijas, uh, Uh, konkrētiem patvērumu meklētājiem. Beigu statusa uh, piešķiršana ir jābūt iespējamai arī ātrāk, ja uh, atbildīgās iestādes ir spējušas pārliecināties par, par konkrētās personas pieprasījumu pamatotību, vai arī tur ja, īpa, nav, nav bijis pārāk daudz, kas um, jānoskaidro. Un visbeidzot iekšēji pārvietotās personas. Zinu, ka daudzi no jums ir pauduši bažas tieši par šādām personām, par iekšējiem bēgļiem, eh, internally displaced persons, eh, par tām eh, nerunāju pārāk daudz, bet ir skaidrs, ka tā ir satraucošā dinamika. Starptautiskajai sabiedrībai ir jārod risinājumi arī šīs personu grupas atbalstam un situācijas risinājumam. Un par šo jautājumu esmu gatava atsevišķi diskutēt ar ēnu referentiem. Uh, Uh, un um, noslēgumā vēlreiz paldies visiem referentiem un pārējiem, kas piedalījās šī darba veikšanā kopā ar mani. Paldies, Bjorkas skundze. Uh, uzklausīsim ēnu referentus. Mm, ja konkrētais ēnu referents nav mūsu vidū, tad uh, došu vārdu kādam uzticamam kolēģim, ja tas to vēlēsies um, izteikties kolēģi vārdā. Jūs esat šeit, jā, jā, jā, ļoti jauki. Sākšu ar Dievas eh, Demēras eh, kundzi ETP eh, kungu mm, ETP vārdā. Jā, paldies, saka Dievas Demēras kungs. Mm, paldies referentē par lieliski sagatavotu atzinumu. Vispirmām kārtām vēlos ko norādīt par, par kādu īpatnību spāņu valodā angļu valodā, tad tas ir gandrīz nepārtulkojami. Uh, ir kāda atšķirība starp to, kas angliski tiek saukts par relocation un resettlement. Mm, spāņu valodā ir sajukums ar, ar šiem terminiem un to tulkojumiem spāņu valodā. Relocation, tātad pārvietošana, uh, ir uh, tāds solidārs mm, solis, eh, tas attiecas uz, uz personām, kas jau ir Eiropas Savienībā, kur pretī resettlement, pārizmitināšana attiecas uz personām, kas vēl nav nonākušas eh, Eiropas Savienībā, kas ir ceļā uz Eiropas Savienību eh, un, un, un šo personu likteņiem. Ir ļoti būtiski, lai spāņu valodā šie termini būtu atsevišķi. Um, ir, ir būtiski, lai pēc būtības izveidotā sistēma būtu eh, tāda cieņpilna, cilvēcīga, droša un, un, un tiesiska. Um, tas ir fundamentāli svarīgi. Uh, visādi citādi, kā jau teicu, liels paldies referentei, kas ir ļoti godprātīgi pastrādājusi, labi sagatavots um, teksts. Eiropas Savienībā šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Um, Eh, ilgtermiņā te uz spēles ir, ir, ir likta mūsu solidaritāte, mūsu nākotne kā um, vienotam kontinentam. Mēs eh, Eiropā um, radām ļoti ievērojama daļa pasaules IKP, bet eh, tāpat laikā esam gatavi negribīgi sakostiem zobiem uzņemt knapi 8% no uh, Uh, pasaules bēgļu kopskaita. Un nesen pabiju Kanādā, pavēroju viņu pieredzi, viņu pārizmitināšanas uh, programma darbojas vienkārši brīnišķīgi. Um, un Malina šeit mums uh, piedāvā ieviest tātad praksi, kas pēc būtības ir, ir līdzīga kanādiešu īstenotajai uh, Eh, par pamatu ņemot UNHCR eh, tātad principus uzstādījumus, ir ļoti būtiski, lai mēs kā eiropieši eh, apņemtos īstenot ko tādu, ko atbalsta kā pilsoniskā sabiedrība, tā arī uh, sabiedrība kopumā, ko atbalsta uzņēmēji, um, un vairākas iniciatīvas jau ir formulētas, izskanējušas um, ar priekšlikumiem kaut kā uh, kosmētiski pārizdekorēt šo, šo, šo pārizmitināšanas uh, uh, iniciatīvu. Mm, šeit tiek runāts par pātrināto mm, kārtību, par parasto kārtību. Um, nu, tas, tas tiešām nav nopietni, ka četru, kā minimums četras mēnešus ilga procedūra tiek saukta par pātrināto, par mm, ārkārtas procedūru, mm, bet tiešām mūsu pieeja ir jābūt pragmatiskai, līdzsvarotai, to uzsver arī referente. Um, mums ir jāspēj stimulēt, motivēt dalību valstis, aktīvi rīkoties, jāmotivē dalību valstis uz pozitīvu rīcību un uh, Mm, tas eh, darīs godu arī mūsu, mūsu prestižam, mūsu pozīcijām starptautiski. Un man kā, kā, kā spāņu valodā runājošam ir, ir īpaši tuvs arī, arī uh, spāniski runājošā liktenis Atlantijas okeāna otrā krastā, un, un, un tas, tas ir man personiski svarīgs jautājums. Paldies. Jā, nu tik tiešām ļoti žēl, bet uh, valodu versijās joprojām ir, ir vērojams sajukums ar uh, relocation un resettlement um, ekvivalentiem, ar, ar šiem terminiem, ar attiecīgajiem tulkojumiem. Un, un uh, jūs minējāt Kanādu kā kādu piemēru iedvesmu savot mums visiem. Es, es varētu uzrunāt uh, mūsu, mūsu kanādiešu draugus. Mm, lai viņi šo, šo kalpotu mums eh, kā, kā priekšzīme. Paldies, eh, Dievs Demēras kungs, eh, bet aicinu pārējos izteikties īsāk. Es un Dēvi, mūsu kolēģis, nav mūsu vidū, vai būs kāds aizstājies Ke Keitijas vārdā. Fernando, jūs? Es pavisam īsi. Sipelas kundze saka, nu, pāris teikumos. Nu, jāteic, mani pārsteidz tas, ka, lūk, ir, ir jārunā par šo pārizmitināšanu. Ja jūs vēlaties saņemt starptautiskās aizsardzības status Eiropas Savienībā, jūs eh, tā tad nākat no valsts, eh, ar kuru mums nav tātad eh, vīzu režīms eh, vai atvieglots vīzu režīms, nu tad skaidra lieta, ka jūs cenšaties ierasties Eiropas Savienībā nelegāli. Tas ir likuma pārkāpums. Nu, eh, tā kā, nu kā, par ko šeit vēl vispār ir jādiskutē? Pie mums meklē patvērumu Uh, cilvēki, kuru dzīvībai un veselībai draud briesmas attālās pasaules valstīs un kuriem nav legālu iespēju ieceļot Eiropā. Nu, kas tā par runāšanu, uh, pārizmitināšanu vai kā tam līdzīgi? Uh, protams, protams, šis risinājums, šī pārizmitāšana sistēma neapturēs pilnībā dažādu nelegālu iespēju meklētājus, uh, bet šeit ir, ir absolūti nenopietni, ka mēs nevēlamies atvērt, atvērt mūsu durvis, mūsu vārtus cilvēkiem, kas, kas uh, glābjas no, no, no draudiem un vajāšanām. Nu, tas uh, nedara godu mūsu, mūsu humanisma uh, Eh, un cilvēku mīlestības eh, šiem, šiem lozungiem, ko, ko bieži mīlam sludināt, eh, tajā pat laikā šeit strīdoties tā liekulīgi par to ir vai nav šiem cilvēkiem jādod patvērums, un tas ir mans piekodinājums tām valstīm, kas, kas, kas šo, šo tēmu uztur pār izmitināšana. Uh, Um, nav, protams, nav vienīgais risinājums. Uh, iespējamais uh, būs arī nākotnē cilvēki, kas meklēs nelegālas iespējas, nelikumīgas iespējas iekļūt Eiropas Savienībā. Um, atsevišķas trešās valstis uh, šai ziņā joprojām sagādās mums galvas sāpes, bet tas nedrīkst būt pār aizbildinājumu, lai apšaubītu pār izmitināšanas sistēmas pamatotību. Uh, Jā, paldies tiešām S&D gadījumā. Mums te ir tā sarežģīti. Lūdzu kolēģus izteikties īsi. Jā, nu centīšos, centīšos. Es teicos uz, uz, uz citu komiteju, kas, kā gadījies, kā nebieži vien notiek paralēli Libes komitejas sanāksmei. Un es eh, tieši eh, šeit atsteidzies, kā reiz gaidīju brīdi, kad būs iespēja izteikties ēnu referentiem. Ēnu referenti šeit nesniedz savu, savu atskaiti, eh, bet tik un tā vēlos apliecināt savu atbalstu, iestājoties par mūsu humanitārajiem ideāliem. Um, kuriem ir, ir jāizpaužas eh, jebkurā mm, likuma projektā vai, vai tiesību aktā vai regulējumā, ko mēs pārunājam, lai cik tehnisks eh, tas būtu šai, šai mūsu dabai, eh, humanismu ideāliem ir tur jābūt klātesošiem, mums ir jābūt skaidram politiskam uzstādījumam, Eh, un šeit eh, tas arī dos mums eh, trumpjus sarunā ar, ar padomi. Kāpēc mēs vispār to šeit darām, kāpēc mēs strādājam ar šo projektu? Tāpēc, ka padome uh, uh, ir atmetusi ar roku šiem mūsu ideāliem dalībvalstu valdību pārstāvji, um, ignorē pašu savulaik uzņemtās saistības, apšauba to, ko paši savulaik ir, ir uzņēmušies, ko ir apgalvojuši. Um, Un tāpēc mēs pārskatām šo pārizmitināšanas risinājumu, jo uh, tas, par ko savulaik vienojāmies, nedarbojas. Un atvainojiet, ka uh, nācās man pieskarties šādai, šajai te politiskajai dimensijai. Un Eiropas parlamentam formulējot savu pozīciju, savu, savu, savu taktiku un stratēģiju, mums ir jāiestājas politiskā šajā ideāla līmenī par to, kas mūs raksturo. Jāatgādina par to līdz likumdevējiem, norādot, ka uh, mēs esam taisnīguma likumības pusē un ka padomē nenāktos uh, to ignorēt. Paldies uh, Helgai Stīvensai, EKR vārdā. Uh, jā, paldies arī es vēlos pateikties referentē par lieliski padarītu darbu, lieliski sagatavots atzinums. Uh, ir daudz grozījumu, es tās skatos vairāk kā simts, visus tos neesmu vēl uh, pārlasījusi, neesmu ar tiem iepazinusies, un šobrīd uh, ir grūti teikt, vai tie visi būs man pieņemami. Ja kurā gadījumā mums ir jādara, mm, ko, ko spējam, uh, turpmākajās ēnu referentu sanāksmēs, lai tādā konstruktīvā mm, veidā pienotos par šo tekstu pēc iespējas ātrāk. Uh, Um, kopumā priekšlikums ir labi sagatavots, uh, paraudzīsimies, uh, kā, kas tur būs paslēpies atsevišķās detaļās un niansēs. Tiešām uh, mm, šeit ir jāvairās pieļaut tīšu vai, vai netīšu to, ka pārklājas kaut kādi procesi un funkcijas ar, ar UNHCR regulējumu, mm, it īpaši ņemot vērā ierobežotos resursus. Tāpat arī uzskatām, ka ir vērts noteikt maksimālos uh, sekmīgi pārizmitināmo personu skaita griestus, mm, lai mm, sistēma nesabruktu zem, zem šī, šī cilvēku pieplūduma uh, smaguma. Būsim eh, tātad reālisti šajā darbā. Paldies! Cecīlija Vikstrēma, Aldes vārdā, lūdzu. Paldies! pārstāvu Luiju Mišelu, kurš ir atbildīgais ēnu referents. Tāpēc centīšos to darīt franču valodā, kā pienākas. Nu, lūk, Mišela kungs vēlas pasacīties referentē par atzinuma tekstu, par jūsu aktīvo nostāju, kas alaži ir bijusi ļoti konstruktīva pret mums ēnu referentiem. Līdz šim eh, brīdim eh, mums ir bijusi šī skaidrā vēlme, apņēmība mm, konstruktīvi iet uz, iet uz priekšu, un eh, šī te pārizmitināšanas schēmas reforma mm, ir, ir tā reakcija, ko, ko pasaules sabiedrība, bēgļu un patvērumu meklētāji no mums sagaida. Tā kā, lūk, Mišela kunga vārdā paužu atbalstu uh, tam, kā šis darbs tiek darīts, cenšoties piedāvāt konstruktīvu risinājumu. Jarkas kundze un, un citi ēnu referenti, es nešaubos, konstruktīvi strādās, lai vienotos par tādu tekstu, kas dara uh, Eh, godu mums kā parlamentam un arī pēc būtības eh, dot būtisku ieguldījumu migrācijas krīzes eh, efektīvā risināšanā, piedāvājot legālas, drošas ieceļošanas iespējas Eiropas Savienībā personām, kuras, kurām nepieciešama uh, aizsardzība. Paldies! priekšsēdētāji. Oh, Louis Michel would be proud. Louis Michels noteikti lepotos ar tevi, Cecīlija. Fantastiski vienkārši. Tagad pilnīgi pauzi jāņem. Zaļajo vārdā. Sargentīni kundz nav salvēl vai runās zaļo vārdā. Nē. Neviens nav. Judits Sargentīni ir zaļo ar eh, ēnu referentu, bet viņas nav. Nobody from EFTD, nobody. Arī neviens no e FDD, Tagad vārds citiem deputātiem, kas ir pieteikušies. Sāksim ar Alvēlu kungu. There is a shadow. I'm sorry, I didn't see you, Mr. Carr. Sorry. You've changed your hairstyle again. Ne, nemaz neatpazinu jūs. Esat nodzinis, esat nodzinis eh, izteikto vārdu, kas jums bijis, jūs neatpazinu. Pilnīgi inkognito atvainojos un lūdzu vārds jums. Priekšsarētāji man nepatīk, ka mani atpazīst, tāpēc mainu savu stilu katru nedēļu. Protams, ka jūs esat ēnu referents, lūdzu jums vārdu. Paldies! vēlētos pievienoties tiem, kas e, pateicās referenti par e, lielisko ziņojumu. Uzskatu, ka šī pārmetināšana ir svarīgs instruments migrācijas plūsmu pārvaldīšanā. Ir atšķirības starp migrācijas indikatoriem un pārmetināšanas politiku. Es piekrītu referentei, ka ir ļoti svarīgi sadarboties ar trešām valstīm migrācijas jomā, bet pārmitināšana ir vēl svarīgāka. Eiropas Savienībai ir jābalstās uz pieredzi, kas tā ir bijusi, jāmācās no tās un jāuzlabo nosacījums. Vienošanās ar Turciju nav piemērota metode, kurai sekot, un tāpēc ir svarīgi arī, kā referenta norādīja, ieviest eh, steidzamību tādu ārkārts eh, procesu, lai palīdzētu cilvēkiem smagos apstākļos. Ir tik liels uh, to cilvēku skaits, kurš nepieciešams pārmitināt, ka Eiropas Savienībā ir jāpātrina savs darbs. Tāpat ir arī nepieciešama precīzāk skaita, lai saprastu, cik liels ir šis izaicinājums. Parlamentam ir, ir jābūt vairāk iesaistītam. Eiropas patvēruma aģentūrai arī jābūt iesaistītāji pārmitināšanas procedūrās, lai nodrošinātu, ka eh, humanitārie standarti tiek ievēroti. Mums jāsadarbojas ar organizācijām trešajās valstīs, lai varētu nodrošināt, ka cilvēki Eiropā nav kļūst par drošiem maršrutiem. Tāpat ir nepieciešams uh, ņemt vērā ģimenes atkal apvienošanas principu. Es piekrītu referentei, ka pārmitināšana var tikt uh, īstenot eh, ģimeņa apvienošanai, bet tikai tad, ja nav pieejami citi instrumenti. Labprāt sadarbosimies ar eh, referenti pie šī lieliskā ziņā. Paldies! Tagad citiem deputātiem vārds. Beidzot, Albiela kundzei vārds lūdzu. Jā, paldies. Eiropas eh, pārmitināšanas sistēma ir daļa no komisijas priekšlikuma patvērumu jomā. Tas ir priekšlikums, kas principā ir saistīts ar mūsu robežu ārējo robežu apsardzību, kur mēs maksājam trešajām valstīm par palīdzību mūsu robežu apsardzībā. Mēs nododam savu robežu apsardzības pienākumus kā ārpakalpojumu citiem, uzdodam viņiem tādas policijas procedūras un, un tiesības. Mums ir nepieciešams humanitārs un ārkārtas instruments, kas var tikt izmantots, lai nodrošinātu, ka mēs eh, izpildam tās saistības, kuras esam uzņēmušies. Uh, Mums ir jānodrošina, ka izmantojam šo instrumentu ne tikai kā instrumentu deportācijai, bet ir svarīgi strādāt eh, balstoties tieši uz Bjorkas kundzes ziņojumu. Viņa ir vairākus šos aspektus arī veiksmīgi izcēlusi ziņojumā. Komisijas priekšlikumā cilvēki, kas centušies pie, pēdējo piecu gadu laikā nelegāli iekļūt valstī, t, šis liegums ir pretrunā Ženēvas konvencijai, kā referenta pareizi norāda. Pārmetrāšana nevar aizstāt eh, citas legālas eh, metodas nokļūšanai Eiropas Savienībā, un mēs tieši vēlamies šīs alternatīvas. Un dalību valstīm visām ir jāpilda sava atbildība, jāuzņem savu atbildību. Un mums ir jānodrošina, ka uh, Eiropas Savienība neslēdz vienkārši vienošanās ar citām valstīm savu pienākumu nodošanai. Vēlos pateikties referentē par viņas darbu. Paldies, Radeva kungs tālāk. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Европейския съюз има нужда от постоянна система за... Paldies, dāmas un kungi! Eiropas Savienībai ir jāizveido vispārēja sistēma, lai palīdzētu izveidot eh, tādu pirmās pieturas aģentūras centru izveidi Eiropas Savienības eh, patvēru meklētāju eh, lietu izskatīšanai. Un dalību valstis, kuras uzņem bēgļus no Sīrijas un no citām konflikts kartajām zonām, uh, kad eh, bēgļi ierodas Eiropā, ir jābūt eh, iestādītiem tādiem centriem, lai cilvēki, kuri e, saņemtu patvērumu meklētāju statusu, un to jau ir iedibinājusi arī apvienotās nācijas. To, kas šeit ir, ir tā tad maksimāla labvēlība jāparedz tieši šai pārizmitināšanas opcijai. Un tam būtu jātiecas kā uz um, valstīm pie ārējās robežas, tā arī uz iekšienes, Eiropas Savienības iekšienes valstīm, uh, lai nebūtu šeit kaut, kādā, kaut kādi tādi nevēlami stimuli iebūvēti sistēmām. Um, un neciestu arī uh, valstu drošība, šo pierobežas valstu uh, drošības situācija. Sistēmai ir jābūt koordinētai, Uh, izvērtējot kandidātu, kandid, tātad šo te patvērumu meklētāju kandidatūras, un tiktu aizsargāts arī Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Uh, Pastāvīga tāda stabila sistēma būtu kā pilsoņu interesēs, tā arī šo te patvērumu meklētāju interesēs. Tas nodrošinātu šo paļāvību. Uh, ir um, tomēr arī atsevišķi kritiski komentāri, ko vēlos paust. Uh, Um, tātad uh, dalībvalstīm piedāvātā iespēja atraidīt kādu, uh, kādu personu uz, uz, uz uh, tā aizbildinājuma pamata, ka šī persona apdraud sabiedrības drošību, ir, ir nepamatota. Tādā veidā tiktu pieņemti subjektīvi lēmumi. Paldies. Nākamais kolēģis, Deprēkungs, paldies, pavisam īsi Eh, nepaudīšu vispārīgas dabas komentārus, jo ļoti lielā mērā varu eh, pievienoties tam, ko eh, sacīja mūsu re, re, referente un arī, ko mēs šeit brīnišķīgā franču valodā dzirdējām Luija Mišela pozīcijā. Es esmu budžeta aspektu ēnu referents šai priekšlikumā un man Tieši šajā rakursā ir, ir atsevišķi kritiski komentāri. Nu, piemēram, runājot par nacionālajām programmām, ka tām ir, lūk, jāturpinās, un, un, protams, jautājums šeit ir par šīm te summām, ka, lūk, 6000 par vienas personas pārizmitināšanu nacionālu schēmu ietvarā un 10 tūkstoši par schēmām, kas pārvietotas Eiropas līmenī. Uh, nu, finansējums vienmēr ir uh, pretrunīgs jautājums, uh, un tāpēc viss šeit ir īpaši svarīgi ievērot taisnīgumu un godīgumu šo, šo līdzekļu pārdalē. Risinājumam ir jābūt tādam, kas dalībvalstu skatījumā ir loģisks, taisnīgs, mm, nevis negodīgs, lai tā pamatā būtu skaidri principi Eh, un lai gala beigās nesanāktu tā, ka Eiropas Savienības budžets tiek eh, izlaupīts, izvazāts, eh, un, un, un, un daži izvēlas šai, šai sistēmā nepiedalīties, ir jābūt viendabīgai, taisnīgai pieeja. Otram kārtām esmu ainu referents arī par vīzu priekšlikumu, un šajā griezumā man ir jautājums. Uh, Eh, runājot par pārizmitināmām personām, eh, kādu dokumentu, ap, personu apliec, status apliecinošu dokumentu šīs personas saņems, tādu, kas ir derīgs visās ES dalību valstīs, kas ir eh, derīgs noteiktās dalību valstīs, mm, uz kādu termiņu šis dokuments tiks izdots, kāds būs tā derīguma termiņš. Tā vien izskatās, ka runājot par šo Eiropas programmu, ne tikai par, par kādu finanšu intervenci, um, bet arī, arī šādos uh, šķietami tehniskos jautājumos vēl trūkst uh, skaidrības un trūkst uh, skaidra šīs Eiropas dimensijas, kas būtu taisnīga un, un, un godīga pret visiem. Paldies! Jā, es domāju, ka visu vajag jau šajā bāzē, šajā fāzē izrunāt, tas skaitā par budžeta aspektiem. Un pirms dodu vārdu atkal Malinai. Lenāta kungs. Thank, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, arī es centīšos izteikties īsi. Tad, kad kļuvu par deputātu, biju pārsteigts, ka tikai 14 dalību valstīm bija uh, funkcionējošas pārmitināšanas programmas, un tāpēc eh, vajadzība pēc šādas programmas Eiropas Savienības līmenī ir viennozīmīga. Kas attiec uz Eiropas komisijas priekšlikumu, tad tur ir arī dažas labas lietas. Paldies arī referentei par viņas darbu. Jautājums tikai par to, cik tas viss ir eh, realizējums. Mēs redzam, ka pārmitināšana ir mazliet aktivizējusies, bet entuziasms dalību valstīs nav pārāk liels. Jā, saprotu, tas vienmēr ir sarežģīts jautājums, vai jā, tas jāpadara par obligātu vai brīvprātīgu procedūru. Šobrīd ir izrāda brīvprātīgi, bet tāpat laikā 250 tūkstoši kā mērķis. Es nezinu, vai ar brīvprātīgu pieeju ir iespējams e, pārmitēt 250 tūkstoši personas. Vai tiešām e, šāds mērķis ir īstenojams un reāli sasniedzams? jautājums, kā eh, ģimenes apvienošanas princips šeit eh, iedaras Nīderlandē. Mums bija aptuveni 30 tūkstoši patvērumu piekritījumu pagai, pieprasījumu pagājušajā gadā. Un tāpat laikā legālā veidā ieradās eh, tikpat daudz cilvēku. Līdz ar to mums ir, protams, nepieciešams stiprināt šos legālos ierašanās veidu. Šeit jāpiemina 2015. gads, kad miljoni cilvēki nelegālā veidā ieradās Eiropas Savienībā. Es varu iedomāties, kaut arī tas nav varbūt pārāk patīkami, ka tām dalību valstīm, kurām bija milzīgs bēgļu pieplūdums, bija citas lietas prātā, kā e, pārmetināšanas politikas īstenošana. Komisijas priešlikumā ir šī saikne starp pārmetrošanu no vienas puses un no otras puses vienošanās uh, Um, attiecībā uz nelegālo migrāciju. Un pēdējā lieta. Ja mēs veicam aprēķins pēc IKP, ja mēs runājam par pamatināšanas mehānismu, mēs vienmēr runājam par IKP 50% un eh, cilvēks iedzīvotu skaits 50%. Vajadzētu eh, varbūt eh, konsekventāk skatīt šo programmu. Tāpēc mums ir ne tikai Eiropā kaut kas jādara, bet arī globāli Kaut arī viss varbūt izdosies, ko mēs te esam saplānojuši, bet tas vienalga skars tikai 25% no eh, UNHCR identificētiem cilvēkiem. Mums ir jāatrod veids, kā globālā veidā mēs ANO ietvaros varam risināt šo problēmu, lai visi tie, kuriem ir nepieciešama pārmetināšana, kā to ir noteikusi UNHCR, eh, arī saņemtu palīdzību visā pasaulē. Paldies! Mums vēl ir jāizskata arī Dublina ziņojumi, bet es domāju, ka mēs pavisam īsi varam eh, lūgt arī komisijas teikties, pirms mēs dodam vārdu referentē atkal. Paldies priekšsarētāji, paldies referentei un godātajiem deputātiem. Pavisam īsi. Komisija augsti vērtē kopējo atbalstu attiecībā uz šo priekšlikumu pārmitināšanai vienošanās par eh, šo mērķi mums ir kopīga. Vēlos eh, tikai pieminēt, ka citu elementu starpā, kas tiek īstenot pārmitināšanas jomā, šis priekšlikums balstās arī uz pašreizējām pārmitināšanas schēmām, kas jau darbojas. Jūs redzēsiet no šodienas ziņojuma vairāk kā divas trešdaļas no uh, skaitļa, par kuriem esam panākuši vienošanos, jau ir izpildīts. Tā kā 15 tūkstoši cilvēki ir pārmetināti kopš schēmas sākuma. Dažas lietas. Reaģējot uz referentes sacīto, komisija pilnībā piekrīt, ka UNHCR loma ir ļoti svarīga galvenajam partnerim pārmetināšanā Līdz ar to mums ir liels prieks turpināt e, sadarbību un precizēt arī te, to tekstā, lai tas būtu nepārprotam, ka UNHCR ir ļoti svarīgs partners. Pārmetināšana ir svarīgs instruments, ko varam piedāvāt kā starptautiskās aizsardzības instruments, tas ir mūsu galvenais mērķis bet komisija tāpat uzskata, ka pārmitināšana var tikt izmantot arī strateģiski, lai mudinātu trešās valstis palielināt kapacitāti uzņemšanai un aizsardzībai. Tāpat arī, lai globāli izpildītu Ņujorkas deklarācijā paredzētos saistības. Tāpatās mēs uzskatām, ka pārmetināšana varētu būt instruments labākai migrācijas pārvaldīšanai, un saskaņā ar 4. pāntu mūsu priekšlikumā Eh, ir jāņem vērā vairāk faktoru, lemjot par uh, reģioniem un valstīm, no kurām notiek pārmetināšana. Jā, pārmetināšana svarīgs instruments starptautas aizsardzības nodrošināšana, bet nav subjektīvas tiesības konkrētai personai tikt pārmetinātai. Tāpēc ir svarīgi, lai pārmetināšana ietvertu plašākus e, izslēgšanas iemeslus, kā tikai tos, kas e, paredzēti Ženēvas konvencijā. Un tad, kad mēs runājam par izslēgšanu priekšlikumā, mēs nerunājam par izslēgšanu no starptautiskās aizsardzības, bet drīzāk par neatbilstību pārmitināšanai. Piemēram, ņemot vērā pārmitināšanas dabu, mūsuprāt, dalību valstīm būtu jāizslēdz no pārmetināšanas personas, par kurām Schengens informācijas sistēmā ir, vai nacionāla datubāzē ir izdots brīdinājums ar aizliegumu iebraukt vai ieceļot. Par skaitļiem. Komisija piekrīt, ka sistēmai ir jāpalīdz sasniegt Ņujorkas deklarācijas mērķus, palielinot legālos ierašanās veidus, tā skaitā pārmitināšanu Tomēr mēs nedomājam, ka būtu eh, prātīgi izveidot eh, saistošu schēmu tuvākajos gados pārmetināšanai. Tā vietā mēs eh, ieteiktu vienoties par maksimālo skaitli katru gadu, kas izrietētu no diskusijām starp galvenajiem partneriem, kas ir iesaistīti procesā, tā izskaitā Eiropas parlamentu. Kas attiec uz budžetu, Komisija pilnībā piekrīt komite, eh, komitejas eh, viedoklim par budžetu. Plāniem jābūt ambicioziem un tam ir jābūt atbilstošajiem resursiem, lai atbalstītu dalību valstis pārmetināšanas procesos. Tam ir nepieciešams eh, ierobežotu resursu rezervēšanu Eiropas Savienības budžetam būtu jāatbalsta tikai pārmati, pārmitināšana ar vienas lielas summas maksājumu saskaņā ar kopīgām procedūrām, eh, vienotā sistēmā, par kuri panākt vienošanās tātad. Ir, zinām, budžeta līdzekļi, kas ir pieejami pārmitināšana arī nacionālā līmenī, eh, bet tas ir ārpus šīm vienreizējām summām Mēs varam atbalstīt nacionālās schēmas, sniedzot finansējumu dalību valstīm infrastruktūras izbūvēi, kas veicinātu pārmetināšanu. Runājot par šīm vienreizējām summām, mēs runājam par saikni starp Eiropas Savienības budžetu un Eiropas Savienības sistēmu. Un visbeidzot, saskaņotībā ar Eiropas eh, vienoto patvērumu sistēmu mūsu priešlikumā tāds pats status pārmitināšanai eh, ir paredzēta arī eh, citiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, jo runa par vienu to pašu nepieciešamību. Paldies! Paldies! Atgriežamies pie referentes. Thank you very much and thank you. Paldies! Un paldies, par, paldies visiem, kur piedalījās šajās debatēs. Vispirmais, ko vēlējos pateikt, ka paldies par atbalstu pārmitināšanas programmas izveidai Eiropas Savienības līmenī. Uz to mēs virzamies. Un kad Eiropas parlaments pateica, ka ir nepieciešami droši un likumīgi pārmitināšanas ceļi, tad eh, mēs pie tā arī strādājam. Mēs to vēlamies un panāksim. Nevēlos atkal un atkal atkārtot to pašu. Tātad eh, paldies par izteikto atbalstu, to atzīmēju. Es eh, esmu pierakstījusi visus izskanējušos komentārus un arī, zinām, kritiskas notis. Pavisam īsi atbildēšu vairākiem no izskanējušajām bažām, īpaši budžeta komitejā strādājošajiem kolēģiem. Uh, Esam, par, esam runājuši par jūsu izteikto argumentāciju arī ēnu referents sēdēs, esam par to diskutējuši. Es e, vienmēr esmu uzskatījusi, ka šobrīd, runājot par bēgļu izmitināšanu, mums e, ir jāsaprot, ka e, jautājums ir ārkārtīgi delikāts, un runa jau neiet par sešiem vai desmit tūkstošiem uz katru bēgli. Es domāju, ka jautājums vairāk ir simbolisks un morāls dabas. Uh, Mēs vēlamies doties tālāk un strādāt visās jomās, un jo vairāk bēgļu mēs uzņemsim, jo labāk. Un es esmu pārliecināta, ka dalību valstis vēlēsies piedalīties šajā visā Eiropas programmā. Nevis tāpēc, ka tas ir naudas jautājums, bet gan tāpēc, ka tas nāks par labu visiem. Iespējams, ka mēs varam šo summu samazināt, par to jau vēl var diskutēt. Uh, Tomēr esmu pārliecināta, ka tas ir vienīgais eh, pareizais ceļš, bet par to jau mēs varam tālāk diskutēt ēnu referentu sanāksmē. Lenart kungs, eh, pārmitināšana nekad nebūs vienīgā panacēja globālā līmenī, tas ir tikai viens no piedāvātajiem mehānismiem, un tomēr tas ir kaut kas pavisam konkrēts, ko mēs varam darīt kā mēs piedalāmies arī apvienoto nāciju pārmitināšanas programmā un piedalāmies globālu risinājumu piedāvāšanā. Jā, šeit jau izskanēja, ka ir valstis, kuras eh, nevēlas varbūt uzņemt tik daudz bēgļu, kā varbūt tām piekristu. Piemēram, Zviedrijā. Eh, Zviedrijā 5000 bēgļi ir ieradušies, tātad mēs nevaram pateikt, ka Zviedrija ir jāuzņem tik un ne vairāk. Nākamais ir ģimeņu apvienošanās. Ja mēs eh, Eiropas Savienības līmenī vienojamies par to, kāda būs noteikuma ģimeņu apvienošanai, un tad dalību valsts pašas izvirs savējos, tad tā jau arī nevarēs darboties. Komisija šeit pieminēja, es e, neesmu strateģiski pret pārmitināšanas e, vispārējumu, un tomēr tas nozīmē, ka ja e, bēglim ir aizsargājumā status un ja ir uzņemošā valsts, kura ļoti daudz ir darījusi, lai nodrošinātu labu dzīvi bēglim, tad tas ir šīs pārmetināšanas programmas strateģiskais uzsvars. Nav jau tā, ka mēs kaut kur gatavojamies celt sēts vai kā tā. Par reģistrēšanu. Es eh, zinu, ka laika mums nav daudz, un tomēr vēlējos pateikt, ka šobrīd paralēli notiek vesela virknē sarunu. Es zinu, ka Eirodak un arī bēgļu aģentūra piedalās dažādos trialogos un tā tālāk. Es ierosinu, ka reģistrācija Eurodakā nenotiek pirms pozitīva lēmuma. Es saprotu, ka drošības apsvērumi ir svarīgi, bet eh, visas valstis eh, jau piedalās dažādos drošības pasākumos un dokumenti, kur ir cilvēku rīcībā, piemēram, UNCHR, viņiem ir dažādi ieteikumi dalību valstīm un arī tā tad novērtējums, kas tad ir bēglis un ja viņam tiek piemērot starptautiska aizsardzība. Tātad sistēma jau eksistē par šo starptautisko aizsardzību. Bet eh, kas notiek, eh, kad cilvēks ir ieradies Eiropas Savienībā, un tad eh, mēs jau varam, protams, par to diskutēt. Mišela kungs jau to arī pieminēja, tas bija jūsu priekšlikumā. Ar to arī beigšu. Esmu gatava sadarboties ar visiem ēnu referentiem un arī citiem komitejas deputātiem, kuri ir gatavi dot savu artavu šajā darbā. 25. aprīlī ir paredzēta ēnu referentu sanāksme, bet eh, visi, kuri vēlas ar mani sazināties un dot savu ieguldījumu šajā darbā pirms šī datuma, laipni aicinātu to darīt. Priekšsēdētājs, paldies Malinai! Un eh, paldies arī visiem, kur piedalījās šajās diskusijās ļoti konstruktīvas debatas un, protams, mēs visi saprotam, ka pārmitināšana atšķiras no pārvietošanas. Kaut arī varbūt eh, pārmitināšanas politika varbūt šobrīd Eiropā nav atrunāta, mums ir jādarbojas, jāstrādā, lai tā tomēr tiktu iedibināta. Deprē kungs jau teica, ka arī budžeta apsvērums šeit spēlē savu lomu. Uh, ļoti labas diskusijas. Paldies eh, referentē, paldies ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kur izteicās. Paldies! Tagad pārējām pie eh, Dublinas eh, regulas un netērēšu jūsu dārgo laiku ar saviem ievadvārdiem, došu vārdu uzreiz referentei. Tātad, Cecīlija, vārds jums, paldies, Klauda! Un paldies, eh, kolēģi, ka jūs joprojām paliekat šajā zālē. Iepriekšējo reizi, kad iepazīstināju šo komiteju ar savu ziņojumu, es runāju ilgi un gari. Tagad vēlos uzklausīt jūsu viedokli, diskusijas par iesniegtajiem grozījumiem, un šobrīd ir īstais brīdis eh, izanalizēt un izvērtīt jūsu priekšlikumus. Uh, Protams, eh, visi grozījumi atspoguļo parlamenta politisko krāsojumu. Lielos vilcienos runājot, var skaidri pateikt, ka virziens, un tas mani priecē, ir tāds, ka ir ļoti labs atbalsts automātiskas sistēmas eh, ieviešanai, eh, pārvietošanai, automātiskai pārvietošanai. Liela daļa grozījumu, esmu pārliecināta, uzlabos manu sākotnēji sagatavoto tekstu, un tomēr mums visiem ir jādod savus ieguldījumus, lai varētu vienoties par tādiem kompromisiem, kas rastu plašu politisku atbalstu kā šajā komitejā, tā arī balsojumā plenārsēdē. Politiskajam, tātad šā ziņojuma politiskajam spēkam tas ir ļoti svarīgi. Es to uzskatu par savu personīgu panākumu vai izgāšanās katalizatoru izdosies mums panākt šos kompromisus vai nē. Vēlreiz vēlētos atkārtot, ka manis ierakstītais eh, ziņojuma melnrakstā paliek spēkā, un tas ir, es vēlos izveidot stabilu un visaptverošu sistēmu, kas veiksmīgi darbotos reālajā dzīvē. Esmu tikusies ar veselu gūzmu ekspertu, nevalstisko organizāciju un dažādu um, instrumentu īstenotāju un vēlos arī saglabāt šo savu skatījumu. Ziņojums ir ļoti daudzšķautņains un uzskat, ka kompromisi, pie kuriem esam gatavi kopīgi strādāt, nodrošinās eh, šās sistēmas visaptverīgumu un līdzsvarotību, un ceru, ka arī kolēģi priekšlikumi dosies šajā virzienā, jo mums ir jāraugās, lai e, šī sistēma tiešām darbotos reālajā dzīvē un visās dalību valstīs. Mums ir jāvienojas par Eiropas e, kopīgu atbildi kopīgam Eiropas izaicinājumam, jo neviena dalība valsts ar to netiks galā pati. Dalību valstīm ir jāuzticās vienai otrai, iedzīvotājiem ir jāuzticās bēgļiem, un bēgļiem ir jāuzticās sistēmai, ticot, ka viņu lieta tiks izprati, izskatīta godprātīgi un juridiski taisnīgi. Tam ir nepieciešami labāki juridiski instrumenti un labāka pieejamība informācijai, bet tas ir tikai viens no aspektiem. Ir nepieciešams ar, arī ļoti skaidrs noteikumu kopums, saskaņā ar kuriem dalību valsts uzņems atbildību izskatīt patvēruma pieteikumu. Un sistēmā nevajadzētu būt eh, iestrādātiem pamudinājumiem vai iespējām aplikantam apiet sistēmu. Viens un galvenais iemesls tam ir, ka eh, patvēruma, patvēruma status iesniedzējiem ir jābūt pārliecinātam, ka viņa lieta godīgi izskatīs, lai nebūtu tā, ka baidoties no kaut kā, kas ir iestrādāts sistēmā, bēglis Eiropā pazūd no radara. Jebkurā ja gadījumā viegli jau tas nebūs. Ir iesniegts eh, gandrīz 1200 grozījumu, bet eh, neviens jau nekad mums nav teicis, ka politiskā dzīve un politiskā ikdiena ir vienkārša. Tomēr ticu, ka parlaments beidzot ir gatavs parādīt ne tikai Eiropas iedzīvotājiem, bet arī Eiropas valstu valdībām, uh, parādīt to, ka esam gatavi kopīgi strādāt un kopīgi meklēt un arī sameklēt kopīgus risinājumus, kas darbosies. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem uz šī plānā ledus, mums ir jābūt uzmanīgiem detaļās. Mēs nedrīkstam ieslīgt pārāk daudz detalizā, detaļās un niansēs. Mums ir jāskatās tā kopīgi un vispārīgi. Jāsaka, ka jā, varbūt viedokļa atšķirība joprojām pastāv, bet eh, mēs jau zinām, ka ne jau parlamentā, ne jau ēnu referentu eh, sanāksmēs ir lielākie šķēršļi. Lielākos šķēršļus mēs sastapsim padomē. Uh, Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs politiski esam pēc iespējas vienotāki, cik vien iespējams. Jo tad eh, mūsu teksts, mūsu visaptverošais skatījums eh, dos savu tādu piesitienu arī padomēji sīkāk par to diskutēt. Vēlētos tomēr noslēgt savu sakāmo uz pozitīvas nots Politikā viss ir iespējams, jo politika ir iespējamā māksla. Hey, Gerard, you, you, you're welcome to clap. I wish any of somebody had followed, but... Paldies, nu, gluži vai brīnās, ka neatskanēja aplausi, bet eh, šķiet, ka visus eh, pārņēma atklāsme par, par to, cik, cik patiesībā milzīgs darba apjoms mums vēl ir jāpameic. Un eh, tāpēc arī bez liekas kavēšanās eh, ķersimies pie ēnu referentu uzklausīšanas, sāksim ar ETP. Mosolīni kundzi, paldies! Domāju, ka esam jau izteikušies par šo atzinumu. Mūsu vērtējumā tas ir uh, labs pamats turpmākajam darbam. Ir atsevišķi momenti, kur tiešām vēlētos redzēt eh, zināmus uzlabojumus. Es runāju par eh, elastību jau pagājušajā reizē, un arī citi izteicās par to, cik būtiski šeit ir eh, elastības rezerve, elastīga pieeja, arī dalībvalstu līmenī. Un šodien es vēlētos runāt tieši par drošības aspektiem. Galvenokārt tāpēc, ka vairāki kolēģi par to uh, šī rīta sanāksmē jau izteicās. Es pati esmu mm, vērtējusi, kā darbojas šie SOPS, Standard Operating Procedures, um, kā tās uh, ir sagatavotas, piemēram, Grieķijā, Itālijā, kā tās darbojas, kā tās tiek lietotas, un daudz ko esmu uzzinājis, iemācījusies. Es tāpat arī esmu bijusi tā dēvētajos hotspotos Itālijā, Grieķijā, m, mm, citās valstīs tādu nav, mums tāda ir, un tur ir īpaši drošības papildu pasākumi, eh, provizoriska identifikācija, eh, īpašas aproces ar ID numuru, pirkstu nospiedumu ņemšana un citi šādi elementi kas eh, vēl pirms eh, šī īstā paša Dublinas procesa sākšanās ļauj eh, jau pārliecināties par, par tātad drošības riskiem. Un tas ir absolūti likumīgi, legāli. Mm, Itālijas no gadījumā tas ir absolūti nepieciešams. Dublinas process nozīmē to, ka Nu, tātad mums ir darīšana ar patvērumu pieprasītājiem. No tā izriet, ka tiek noņemti personu pirkstnospiedumi, kas tiek saglabāti Eirodakā. Ir ļoti būtiski šeit pamatots tātad piekļūšanas režīms šai datubāzei. Un pirkstu nospiedumu ņemšana mums nav mūsu gadījumā obligāts priekšnosacījums, bet, ja vēlties tam par pamatu likt Dublinu, nevis šo pirms drošības līmeni, tad ir jāievēro dažādi papildu nosacījumi tām iestādēm, kas tā vēlas rīkoties. Tas ir viens, ko vēlējos sacīt. Otrs. Esmu arī savā grupā piedāvājusi kolēģus domāt par to, kāda grozījuma šeit būtu nepieciešami. Es daudz, eh, daudzajādā ziņā esmu viensprāts ar referentu. Eh, referenti eh, turpat negrasos piedāvāt grozījumus, vēlētos tikai, lai tiktu saglabāta arī pātrinātā kārtība, kā, kā potenciāli iespēja, bet neaizmirstot par drošības aspektiem. Nu, piemēram, ja pieteikums tiek iesniegts kādā noteiktā valstī, uh, Eh, tad tas varētu būt viens no faktoriem par labu eh, pātrinātai eh, lietas izskatīšanai pirms tātad izpildās dublēņas kritērija. Taču tiklīdz ir pamats aizdomām par kādu drošības risku apdraudējumu, vai tas arī ir acīm redzams, tāda, gluži otrādi, tāda pastiprināta Uh, pastiprināts uh, drošības līmenis uh, varētu tikt piemērots. Un arī jābūt iespējai pārsūtīt konkrēto lietu kompetentai valstī, ja tas ir absolūti skaidrs sastopot ar, ar, ar, sastopoties ar kādu cilvēku. Un nedrīkstam aizmirst par pašu patvērumu aģentūru un to, kādas būs tās funkcijas um, par personu pārsūtīšanu. Netik daudz par šo brīvprātīgo uh, pārceļ, pārceļošanu, bet tieši runājot par piespiedu pārsūtīšanu. Teiksim, ja paiet noteikts laiks un uh, kandidāts uh, vairs nav tātad pieteikuma iesniegšanas valstī neatrodas, bet jau ir aizceļojis uz, uz um, kompetento valsti, nu tad ir, ir, tas ir jāņem vērā bet tai ir jābūt brīvprātīgai iespējai šai pārceļošanai uz kompetento valsti. Šeit ir būtiski, lai patvēruma aģentūra būtu klātesoša, eh, procesu pāraugoša, tā teikt, lietas kursā par šādām situācijām, šādiem gadījumiem, eh, arī pašām dalību valstīm mm, ir jābūt ar piekļūšanas tiesībām eh, vienotam patvērumu pieprasījumu reģistram lai tur varētu meklēt nepieciešamo informāciju, kas ir būtiski drošības apsvērumu dēļ, un šajā sakarā iesniegsim grozījumu. Esam arī apsvēruši citus iespējamus grozījumus. Mm, tieši par pārējais periodu runājot, šeit citām vairākām valstīm vēl ir, ir, ir jā, jā, jāizdara savs mājas darbs, saīsinot šo pārējais periodu no pieciem uz trīs gadiem. Uh, Un eh, tātad, eh, neiz, vēl, tātad šis te neizskatīto pieteikumu šis te uh, deficīts iekavējums jāmazina, um, lai process varētu ritēt rājītāk nākotnē. Ir jautājums, protams, arī par šo ģimenes atkal apvienošanos, par to, kas ir ģimene, kas ir definējums kā ģimenes loceklis. Uh, Eh, šeit eh, valstu viedoklis atšķiras, ko darīt ar brāļiem, māsām un tā tālāk. Eh, šeit piedāvātā definīcija nu, ļoti tāda nekonkrēta. Tātad tuvākie ģimenes locekļi, core family, nuclear family, lai kādu apzīmējumu mēs lietotu, tam ir jābūt konkrētam, viennozīmīgam. Un tad vēl arī par nepilngadīgajiem runājot. Šai sakarā esmu iesniegusi vairākus grozījumus. Tā iemesla dēļ, ka manā ieskatā ir būtiski vispirmām un galvenām kārtām nodrošināt maksimālu aizsardzību nepilngadīgajiem. Ir būtiski lai viņi tiktu mētāti, vadāti apkārt pēc iespējas mazāk. Uh, nu, kaut vai tāpēc, ka viņi ir, ir, ir augumā mazi, uh, bērnus neviens īpaši neuzmana, viņi kaut kur var nozust, no viņiem netiek ņemti pirkstu nospiedumi. Uh, ir atsevišķas ārkārtas situācijas, kad ir legāli noņemt pirkstu nospiedumus uh, pat sešgadīgām, bet uh, tātad pārsvarā tas netiek darīts. Un lūk, šādi nepilngadīgie tad. Uh, aizceļo no vienas valsts uz otru, uz trešo, un beigās viņus vairs nav iespējams sadabūt rokā, un, nu, drošība tiek apdraudēta, kas to lai zina, kur, kur viņi nonāk un kas viņus ved, kas viņus pieskata. Var jau būt, ka uh, Tur vislabākie nodomi ir, ir, ir, ir, ir bijuši, bet pazūd šī, šī informācijas zināšanas ķēdītes nepārtrauktība, un tas jau ir bīstami un nevēlami ir ļoti iespējams, ka mm, nepilngadīgais vienkārši kaut kur nozūd un aizklīst, pat bez jebkāda tur, tur, tur pieaugušo ļauna vai, vai, vai labdabīga nodoma un iejaukšanās. Un ir būtiski, lai process, eh, lai darbības ar šiem nepilngadīgiem būtu maksimāli drošas, taču tāpat laikā um, nebūtu nesamērīgi smagnējas un lēnas. Tātad uh, personu izsakojamība, uh, procesu um, stabilitāte, tāds uh, loģiskums. Uh, Eh, minimāla, minimālas eh, pārvadā, pā, minimāla pārvadāšana, pārceļošana. Um, atcerēsimies to. Un tas jau arī gandrīz viss. Jābeidz, nevar vairāk turpināt. Labi, labi, labi, labi. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Redziet, lieta tāda, saka priekšsēdētājs, ka mums ir uh, jābeidz šī, šīs sanāksmes rīta cēliens pēc, pēc 11.30 un grozījumi ir daudz un, un um, komentāru ir daudz un, un ēnu referentu ir daudz, kas vēl nav izteikušies. Elija, es un D vārdā. Nu, ceru, ka iekļausieties piecās minūtēs. Es saprotu, es saprotu, tā ir Dublinas eh, regula, visiem ir, ir, ir pēc, pēc, pēc eh, sakāmā kabatā nav jāmeklē, bet nu lūdzu. Jā, saka Šleinas kundze, paldies visiem kolēģiem par, par piedalīšanos eh, šajā darbā, paldies referentē Vikstrēmai par pašaizliedzīgu darbu. Īsumā, kāda ir mūsu nostāja? Manus grozījums vieno pamat princips. Personas, kas bēg no dzīvības briesmām, uh, Eh, nedodas uz kādu konkrētu valsti, viņi dodas uz Eiropas Savienību. Līdz ar to Eiropas Savienībai arī ir loģisks pamats solidārā, taisnīgā veidā dalīt šo atbildību par, par šiem uh, patvērumu meklētājiem. Un to noteica arī 78. un 79. Uh, eh, pants pamatlīgumā. Parlaments jau vairāk kārt ar, ar nospiedošu balsu vairākumu ir iestājies par vienotu Eiropas līmeņa risinājumu. Un, lai saglabātu uh, konsekvenci. Atcerēsimies 16. gada aprīļa risinājumu, m, mm, kur tā tad uh, tika spērts pirmais solis uz tādu patiesu mm, šo te atbildības centralizāciju Eiropas Savienībā. Esam atteikušies no mm, pirmās robežķērsošanas valsts, kā um, tā Dublinas sistēmas stūrakmens un arī no uh, šī te sliekšņa vērtībām, skaitliskiem sliekšņiem. Tā vietā piedāvājot izveidot sistēmu, uh, kuras pamatā ir eh, kritēriju hierarhija, kā arī centralizēta tāda pastāvīga pārdales sistēma, kas ņem vērā arī pieteicēja kādus ciešus sakarus ar, ar personām noteiktā valstī. Esam Eh, izsvītrojuši šos te eh, nepamatotības eh, pārbaudi, tātad negatīvo pārbaudi, maksimāli augstu prioritāti atvēlējuši ģimeņu atkal ap, vienotības principam, iestājoties par nepilngadīgajiem, nepilngadīgo tiesību aizsargāšanu, piedāvājam paplašināt ģimenes jēdzienu plašāk nekā piedāvā uh, komisija, ņemot vērā to, ka mūsdienās ģimenes e, un ģimenes saites var būt plašas un daudzveidīgas. Komisijas pieeja pragmatiska, e, bet mēs tomēr vēlamies piedāvāt sistēmu ar iebūvētiem pozitīviem un negatīviem stimuliem. Atbalstām pastāvīgas tādas atbildības principa ieviešanu Eh, un tā attiecināšanu uz, uz, uz valstīm. Esam arī svītrojuši finansiālās solidaritātes principu, jo neuzskatām, ka šeit būtu jāpavēr kaut mazākā iespēja kaut kā atpirkties no sava uh, humanitārā pienākuma izpildes par naudu. Uh, šeit mums visiem ir jābūt solidāriem līdz galam, bez atrunām un bez atpirkšanās. Un kā šī sistēma tad darbotos? Mūsu Ieskatām, tas ir eh, vēl darbs, kas ir jāveic. Eh, nu, vispirmām kārtām tad sāktos ar reģistrāciju, atvieglotu kārtību ģimenēm un ģimeņu locekļiem, un tad pārējo kritēriju eh, pārbauda. Un piedāvājam arī šo, nu, tā kā aizbildņa sponsorēšanas principu, ka personas, tātad valsts pilsoņi vai kādas organizācijas var uzņemties atbildību, tādu tā kā aizbildņa lomu par noteiktu patvēruma meklētāju, galvojot par viņu. Un tad pie pieteikuma izskatīšanas iestādi ņemtu vērā šos apsvērumus, nu, piemēram, personas tur, tur līdzšinājo dzīves, karjeras gājumu, ģimenes saites, izglītības, karjeras gājumu. Uh, Um, katrai dalībvalstī šeit ir jādara sava darba daļa, tāpēc vieglāk ir sākt ar, ar personām, kurām jau ir kāda saistība vai ģimenes saites vai profesionāls vai izglītības saites ar kādu valsti. Vai, piemēram, uh, ir šis sponsors, uh, kāds, um, kas ir aizņem, gatavs uzņemties aizbildniecību, um, galvojot par, par noteiktu patērumu meklētoju. Nu, tad, ja šie kriteriji neizpildās, Eh, tad, eh, tātad izpildās, tad varētu iestāties past, kāda pastiprinātā, pātrinātā, eh, pastiprinātais kāds algoritms, iegūstot tātad savu kārtas numuru, tas nodrošinātu sistēmas tādu gludu darbību. Un šī izvēles iespēja varētu būt nepieejama divās situācijās, kad pat, patēruma prasītājs ir melojis, e, ziņojot par ģimenes locekļiem, vai arī viņam patiesībā nav uh, bijis, bijis nekāds sakars ar, ar, ar pirmo uh, uh, ieceļošanas valsti. Tad šā, šādai personai tad būtu tālāk automātiski jāiet pa parasto uh, šo te uh, algoritmu uz priekšu tādā veidā, nepieļaujot pat teorētiski uh, sekundārās pārvietošanās risku. Mūsu mērķis ir pierādīt, ka ir iespējama jauna, citāda Dublinas sistēma, uh, kas nav smagnēja, kas nav apgrūtinoša dalību valstīm, ārējās robežas valstīm, bet ir taisnīga un, un racionāla. Uh, Um, tātad šis jau ir, šī jau ir trešais, trešais piegājiens Dublinas regulai, un tas ir mūsu pienākums uh, visu izdarīt pareizi. It īpaši šajā situācijā, kad padome tik apkaunojošā, nepiedodamā veidā tagad uh, vilcinās, tas ir mūsu pienākums uh, pilsoņu priekšā, šo te patvērumu meklētāju priekšā. Ir pienācis laiks uh, šo sistēmu beidzot padarīt ilgspējīgu, efektīvu ejot tālāk, pierādot mūsu pilsoņiem, kāpēc Eiropas Savienība ir nepieciešama, ka Eiropas Savienība spēj piedāvāt atbildes uz, uz tiem izaicinājumiem, ar kādiem eh, mūsu kontinents saskars mūsdienās. Tas būs spēcīgs arguments par labu Eiropas eh, projektam un eh, ceru uz aktīvu darbu turpmākajās mūsu sanāksmēs. Paldies! Deltona kungam vārds, EKR vārdā. Paldies eh, Cecilijai, paldies eh, ēnu referentiem eh, par līdz šim paveikto. Īsumā paskaidrošu, mm, ko mēs piedāvājam. Pirmkārt, vēlējos, lai teksts garantētu zināmu elastību un dodot dalību valstīm iespējas izskatīt tādu pieteicēju pieteikumus, kas īpaši izvēlējušies doties uz noteiktu valsti. Tas būtu īpaši jauki, ja dalībvalsts varētu brīvprātīgi pieteikties uz personu uzņemšanu ārkārtas eh, kārtā, nevis tiktu spiestas to darīt. Tādā veidā mazinot sekundārās pārvietošanās risku. Tāpat laikā tikpat svarīgi ir, lai šāda iespēja tiktu dota vienreiz un tikai pēc tam, kad persona jau ir nodota konkrētas valsts pārziņām. Uh, Eh, lai šeit nesāktos eh, tur, tur, tur kaut kādu sērtāku apstākļu meklēšanu tādā veidā, neko nedarot, eh, lai, lai pārtrauktu šos bīstamos ceļojumus puscaurās laivelēs pāri vidusjūrai um, mm, cerībā uz vieglu un pārtikušu dzīvi Eiropā. Tāpat arī nākšu klajā ar priekšlikumu, kas pasvītro, cik būtiska ir, ir uh, patvērumā pieprasītājiem sniedzamās informācijas kvalitāte, ka tai jābūt izsmeļošai un pilnīgai arī par šo personu pienākumiem un, un, un tiesībām, uh, norādot, ka viņu, viņu tātad pieteikums uh, tiks rūpīgi izskatīts, uh, lai, lai novērstu, neradītu kādas, kādas um, nepamatotas ilūzijas atzīstu, ka mums ir jāspēj garantēt eh, arī eh, bērnu eh, labāko interesu aizsardzība, kas garantētu elastību nepilngadīgo mm, pieteikumu izskatīšanā un situācijas izskatīšanā šeit tādā privileģētā kārtā izskatot bērnu nepilngadīgo uh, statusu, bet tāpat laikā neradot šo, šo nevēlamo mākslīgo stimulu tieši nepilngadīgajiem, nepieskatītiem nepilngadīgajiem doties ceļojumā pāri vidusjūrai. Sistēmai ir visas izredzes labi darboties tādai, kas ir pievilcīga dalību valstīm, kas, kas ir racionāla, loģiska, uh, Uh, neuzliekot tādus, tādus uh, smagnējus, uh, totalitārus, obligātus pienākumus dalību valstīm ar to visu tikt galā. Dalību valstīm ir jābūt, jāiz, tātad neierobežota skaita patērumu meklētāju uzņemšana nav tas solis, kas izpelnīsies garantēs dalību valstu pretīm nākšanu nākotnē. Tam ir jābūt brīvprātīgam solim. Un, ja runājam par iespējamām sankcijām, finanšu sodiem, tas noteikti nevairos dalību valstu solidaritātu un pretīm nākšanu. Ir jārod citi risinājumi. Uh, Um, tādā vai citādā veidā finansiāli sodot valstis par, par to, ka tās um, nav spējīgas um, izpildīt uh, to, ko, ko, ko, ko es uzskata par, par tām pienākošos. Bet, nu, esmu cerību pilns un pārliecināts, ka uh, mm, šis darbs vainagosies panākumiem. Paldies! Nākamais uh, kolēģis uh, Žants Baro. Lambertas kundze. Jā, paldies. Kāda ir mūsu nostāja? Līdzīgi citiem eh, arī mēs izšķīrāmies, eh, neiesniegt grozījumus pa labi, pa kreisi, kur vien tas eh, teorētiski būtu bijis iespējams. Tikai tur, kur tas bija absolūti nepieciešams. Tas, piemēram, ir jautājums par šīm te sankcijām, sodiem um, par uzņemšanas apstākļu kaut kāda līmeņa nodrošināšanu. Um, šeit esam gatavi turpināt sadarbību ar, ar pamatiesību aģentūru, lai rastu labu līdzsvarot risinājumu. Ir būtiski saprast, kāda ir šī brīža situācija. Atsevišķas valsts joprojām saskaras ar nesamērīgu spiedienu uz to robežām, uz to resursiem, infrastruktūru, salīdzinājumā ar citām. Un šī situācija mainās laika gaitā. Ar to mums ir jārēķinās eh, kaut ko lemjot un spriežot, eh, jārēķinās ar iespējamām tendencēm prognozēm, migrācijas spiediena tendencēm nākotnē, jo daži no tiem, kas šobrīd jūtas pasargāti un, un uzskata, ka, ka visa šī ņemšanās uz viņiem neatiecas, nevar būt droši, ka, ka nākotnē situācija nepārvēršas līdz nepazīšanai. Es minēšu tikai tādus pāris aspektus, kur, kur mūsuprāt ir nepieciešami uzlabojumi. Pirmkārtām ģimenes ģimenes locekļu definīcija. Daži kolēģi teica, ka mums ir jābūt tādiem šeit eksperimentējošiem, nākotnē atvērtiem, tāpat laikā no tāds izņēmums. Te mēs runājam par direktīvas rekāstu. Mm, šo definīciju mēs nevaram mm, pilnīgi no jauna noformulēt. Tas ir rekāsts, un tas mums uzliek noteikts ierobežojumus, Eh, tam, ko šeit ir iespējams darīt lietas labā. Eh, arī eh, patvērumu meklētāju gadījumā ģimenes locekļu definīcija nav aizskarama. Te ir runa par personām, kas tiešām bēg no nāves briesmām, no vajāšanām, um, no tiešiem draudiem viņu, viņu dzīvībai, un arī tur nav, nav bijis iespējams šo ģimenes locekļu definīciju mm, tā būtiski paplašināt. Um, un, un, un mm, tātad par, par eh, iespēju pievienoties eh, civilvīram, civilsievai vai, vai, vai tiešām laulātēm draugam. Eh, šeit ir jautājums par vienzimuma partneriem, arī dzēn, kā viņu tiesības un, un ciešās personiskās saites tiks respektētas vienā vai otrā valstī. Un Mm, par šīm būtiskajām pamatotajām uh, saitēm runājot, šeit uh, var būt uh, arī situācija, kad patvērumu meklētājiem ir šādas ciešas jā, jāpilnas saites ar, ar personu, kas, kas nav uh, asins radinieks vai, vai, vai, vai viņu dzīves partneris. Tas var būt kādas, kādas um, humanās palīdzības organizācijas darbinieks, kas, kas šo cilvēku dzīvi pārvērts līdz nepazīšanai. Uh, um, izcelsmes valstī vēl būdams, un, un, un šeit ir būtiski ņemt vērā arī šādas iespējamās situācijas, tā lai mūsu, mūsu lozungi materializētos reālās, reālā risinājumā. Ir tātad mums vairāki grozījumi, kas, kas attiecas tieši uz šīm ciešajām saiknēm um, ar, ar, ar starp patvērumu meklētāju un personu kādā no Eiropas saimnības dalību valstīm. Uh, ir eh, būtiski, lai personas eh, maksimāli tiktu virzītas uz, uz, uz tādu, tādu sabiedrību, kur, kur tām ir vislielākās izredzes iesakņoties un, un, un, un, un, un, un uzsākt cilvēka, cilvēka cienīgu dzīvi. Mm. Un šeit ir daudz dažādas nianses, kuras būtu jāņem vērā. Uh, lai nebūtu tā, ka mēs ar cilvēkiem izrīkojamies kā ar spēļu kārtīm vai, vai, vai, vai, vai kaut kādām precēm, produktiem, mm, kas tiek iekrāmētas transporta līdzeklī un, un, un nogādātas no punktā A, punktā B um, pēc kaut kādiem matemātiskiem algoritmiem. Mēs uh, tāpat arī uh, joprojām uh, uh, viennozīmīgi atbalstām referenti jautājumā par šiem te Uh, admissibility criteria, par, par uh, tā pamatotības izvērtējumiem uh, pirmās ieceļošanas valstī. Šeit ir rūpīgi jāskatās, lai neradītu nesamērīgu slogu uz atbildīgajiem dienestiem darbiniekiem tieši šajās pirmās ieceļošanas valstīs. Solidaritātes mehānismam šeit ir jāizpaužas um, nu, tā, tā vis, vis, visspēcīgāk. Vis un iesniegsim arī vairākus eh, grozījumus, eh, kurus esam formulējuši pēc, eh, pēc apspriešanās ar pamatiesību aģentūru, mm, kas ir ārkārtīgi daudz darījusi patvērumu meklētāju interešu aizsardzībai kā zināms, daudzi dalībvalstu atbildīgo dienas pieņemtie lēmumi tiek pārsūdzēti un nonāk tieši šīs aģentūras pārziņā, un tad tā ir pienākums ātri un, un, un juridiski korekti tos izskatīt Paldies! Lauras Ferēras aizstājējais, Korēras kungs. Ferāras kungs, paldies priekšsēdētāji. Tiešām eh, Lauras Ferāras vārdā vēlos pateikties pār eh, referentai par ieguldīto darbu. Ir tehniskas nianses, eh, ar kurām mums ir jātiek galā, bet šis ir politiski ārkārtīgi nozīmīgs projekts. Un uh, sapratīsim tās politiskās likmes. Uh, un uh, šādā gaismā vērtēsim arī grozījumus, uh, kas tiek iesniegti, un arī formulēsim savējos. Nu, piemēram, jautājums par uh, kritērijiem un sākotnējo mm, tātad pieteikuma izskatīšanas šo te posmu. Mm, šeit ir vairāki grozījumi. Uh, jo šī brīža sistēma nav uh, dzīvot spējīga. Uh, tai nav nākotnes, tā izjuks. Šeit ir nepieciešams kardināli jauns risinājums ģimeņu, ģimenes locekļu līmenī, ģimenes atkal apvienošanās līmenī ar maksimāli plašu tādu aptverošu definīciju, ar skaidri definētiem termiņiem, noteiktu faktu noskaidrošanai, kādu soļu veikšanai. Ir jābūt skaidram mehānismam, kas garantē taisnīgu automātisku personu pārdali pa dalību valstīm bez tādas nepamatotas vilcināšanās uh, Mm, tā ir jābūt obligātai sistēmai, mm, jo citādāk, jo šī brīža sistēma visiem acīm redzami nedarbojas. Tā turpināt nedrīkst. Protams, ņemot vērā valstu iedzīvotāju skaitu, bezdarba līmeni, IKP uz iedzīvotāju, tam līdzīgus parametrus. Um, tātad šeit, šeit ir, ir jāspēj sagatavot tāda atslēga, tāds, tāds uh, um, indikators, kas, kas ļauj um, spriest par šīs valsts spējām uh, uzņemt uh, patēru meklētājus. Ir jāņem vērā uh, iespējamās vēsturiskās, uh, lingvistiskās saites uh, starp kādu personu un noteiktu Eiropas valsti. Uh, Mm, daudzajādā ziņā referenti esam vienisprātis, mm, par to tad eh, neizteikšos. Mm, ja runājam par, par pienākumiem, ko paredz, paredzēs šī sistēma, nevar visu uzvēl tikai un vienīgi pirmās robežu ķersošanas valstī, jo tas ir tā ir skaidra nepārprotamā um, recepte neveiksmai, sistēma sabruktu mirkli pēc, pēc tās iedarbināšanas. Ir jābūt reālai patiesai solidaritātei. Un mm, iespējamie moratoriji. Mm, arī te ir, ir visam vispirmām kārtām jāpieiet tādā solidaritātes garā, um, neprasot no dalību valstīm neiespējamo, taču tāpat laikā motivējot valstis um, pielāgot uh, savas nacionālās sistēmas. Um, lai tās būtu savietojamas ar, ar šo Eiropas sistēmu. Un mēs varētu runāt par tādiem vienlīdzīgiem, vienlīdzīgiem spēles un, un, un darbības um, apstākļiem un noteikumiem. Ceram, ka šeit mums ir iespēja izveidot patiesi taisnīgu, ilgspējīgu um, risinājumu ļoti nopietnai mūsdienu Uh, problēmai, tādam izaicinājumam, kas būtu taisnīga un darboties spējīga. Tagad pār, beidzam uh, ēnu referentu kārtu un uh, dodu vārdu Lenārs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Galu galā ir skumji ka mums šis priekšlikums ir šeit. Izskatās, ka solidaritāte, par kur tik daudz tiek runāts, nepastāv. Es piekrītu, es neesmu liels atbalstītājs obligātajām kvotām bēgļu pārvietošanai, bet pēdējos gados ir kļuvis skaidrs, ka ja mēs to visu atstāsim brīvprātīgā režīmā, solidaritāte nedarbosies. Uh, ir nepieciešams nodrošināt, ka ir adekvāti sadalīta eh, atbildība un tā darbojas. Varbūt tas tāds muļķīgs jautājums, nezinu. Bet runājot par šo sadals atslēgu, runa ir par to, cik eh, persona ir pārmitināts eh, eh, konkrētajā valstī un cik cilvēkiem ir sniegta starptautiskā aizsardzība. Vai tās nav veids, kā izveidot obligātu pārvietošanas sistēmu? Tā teorētiskā situācija. Zaļie uzvarēs nākamgad, piemēram, Ungārijā vēlēšanās un izlem pārmitināt 200 tūkstoši cilvēks uz Ungāriju, kas padara viņus par eh, mērķu sasniegošiem, vai šie cilvēki tiks eh, piespiedu kārtā pārcelti uz šīm dalību valstīm. Eh, es piekrītu, ka pārvietošanas centieni ir jāņem vērā veicu šo sadalu, bet konkrēts veids, kā to darīt, nu, neesmu pārliecināts par to, cik pareizs pašreizējais priešlikums un būtu pateicīgs par skaidrojumu šajā jautājumā. Paldies. Радев Кунг tālāk. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия имаше уникална... Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir iespēja mainīt likumdošanu Eiropas Savienībā patvērumu jomā. Tas ir kaut kas tāds, ko Eiropas parlaments prasa jau labu laiku. Mēs vēlamies tādu sistēmu, kas būtu labvēlīga pret patvērumu meklētājiem, bet arī ņemtu vērā dalību valstu problēmas, to dalību valstu, kurām ir ārējās robežas. Diemžēl izskatās, ka eh, pašreizējā, eh, pašreizējais formulējums īsti neatbilst Eh, to eh, dalību valstu problēmu risināšanai. Līdz ar to ārējo robežas vairs eh, nebūs tādēļ spēj, spējīgi risināt šīs problēmas. Tāpēc uzskatām, ka migranti nav jāsūta atpakaļ uz pirmo ierašanās dalību valsti. Uh, Es saprotu dalību valstu paustās bažas par sekundāro migrāciju, tomēr četrām, piecām valstīm nedrīkst prasīt iznest uz saviem pleciem visu smagumu, kamēr citas nav gatavas sniegt pat tehnisko palīdzību vai pieņemt ļoti ierobežotu skaitu ar bēgļiem. Kopā ar, ar ēnu referentiem, centīsimies eh, nonākt pie sistēmas, kas ir efektīva un lai visas dalību valstis palīdzētu atrisināt krīzi. Mēs, mēs vēlamies mainīt Dublinas sistēmu, jo tā nav efektīva. Paldies, Ismanovs kundze. Paldies. Eh, priekšsēdētāji vēlos eh, sveikt arī mūsu referenti. Uh, esat eh, paveikusi fantastisku darbu. Jau vairāk kārt komitejā Lība mēs esam pasvītrojuši to, cik būtiski pārstrādāt eh, šī brīža tātad eh, Dublinas regulu, jo tā ir uzskatām pierādījusi savu nepiemērotību mūsdienu apstākļiem. Ja runājam par valstu atbildību un it īpaši par pirmās robežšķērsošanas valstu atbildību, uh, Ehm, šeit ir, protams, jautājums par, par to nesamērīgo spiedienu un slogu, ar ko saskaras Itālija, Grieķija, Bulgārija, un atklāja to, cik, cik kādi, kādi ir šīs sistēmas trūkumi Eiropā. Un tāpēc ir pamats runāt par, par, šiem, par jaunu sistēmu, par būtiski jauniem sistēmas elementiem, kas uh, neatkārto vecās kļūdas. Tā kā pārstāvu vienu šādu valsti, Mm, man ir eh, tas absolūti pašsaprotams, lai eh, tiktu ņemta vērā arī geogrāfiskā eh, realitāte un Eiropas Savienības vidienes valstis, kas, ir, kas nestrādā tādā ārkārtas režīmā, bet stabilā, ierastā tādā ritmā, uzņemtu, uzņemtos lielāko atbildības daļu. Uh, Mm, tā vietā ļaujot uh, pierobežas valstīm uh, uzturēt uh, savu kapacitāti, lai reaģētu uz pēkšņiem tādiem migrācijas pieplūdumiem, mm, lai tās netiktu, netiktu pārpludinātas tādā veidā, no, nobrucinot visu, visu sistēmu. Ir jābūt taisnīgiem, arī tādiem preventīvas pārvietošanas mehānismiem un, un algoritmiem, kas būtu efektīvi. Uh, kas nepieļautu sekundāras pārvietošanās iespēju. Un, mm, ja runājam par konkrētiem pieteikumiem un gadījumiem, kad tie tiek atraidīti un personas pieteicēji tiek nosūtīti atpakaļ uz trešajām valstīm, ir būtiski, lai par to tiktu fiksēta informācija tā vietā, lai šis cilvēks pēc dažām dienām vai pēc īsa laika atkal klauvētos, tā teikt, pie mūsu dienestu uh, Uh, durvīm un, un atkal tiktu tērēt resursi, lai šīs cilvēka jautājums tiktu skatīts un vērtēts. Paldies, un pēdējā šai kārtā Kjengis kundze. Grazie. E, jo um, penso, ka noi dobbiamo. Paldies. Domāju, ka mums ir jāņem vērā arī tas, ka apspriežot šo Dublins eh, līgumu pārskatīšana vien jau ir liels solis uz priekšu, un mums ir pienākums radikāli mainīt Dublins regulu. Bet, diemžēl, redzu, ka neesam vēl nonākuši tik tālu. Mums ir ļoti ambiciozs priekšlikums Un mums būtu jāskata absolūti skaidrs signāls, ir tīpaši attiecībā uz pirmās ierašanās dalību valsts principu. Šī situācija ir ļoti kritiska. Tieši šī sloga dēļ, kas gulstas uz pirmās ierašanās dalību valsti, ir nepieciešams mainīt sistēmu. Tā ir jābūt centralizētākai un parlamentam uh, ir jānāk lajā ar ambiciozāku priekšlikumu. Un ļoti strikti jāvēršas pie dalību valstīm ar aicinājumu īstenot šo jauno regulējumu. Vienošanās, kas ir spēkā šobrīd, tiek eh, vāji pildītas, ļoti fragmentāri un rada lielu uh, Um, nelīdzsvarotība attiecībā uz slogu, kas gulstās uz skartajām dalību valstīm. Mums ir nepieciešama jauna centralizēta sistēma, visaptvaroša pieeja šai problēmai. Un visi mūsu grozījumi ir tieši šādā virzienā. Tā kā vēlreiz saku, tas ir nepieciešams, lai izveidot centralizētu sistēmu. Un pēc četriem gadiem eh, atkal diskutēsim par šo jautājumu, lai eh, rastu ilgspējīgi risinājumu migrācijas problēmai. Ir nepieciešama sistēma, eh, kas ir taisnīga, efektīva un tikai tas ļaus atrisināt konkrēto problēmu. Tas ir mūsu pienākums, kolektīvais pienākums, un mums ir lieliski iespēja, ko mēs nedrīkstam palaist garām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 No savas puses ehm, pasvītrošu to, cik ehm, būtiski ir šeit strādāt eh, konstruktīvi, pragmatiski, lai risinājums būtu efektīvs, taisnīgs, ehm, balstīts solidaritāte mūsu vērtībās lai tas nebūtu mm, nu, tāds vienkārši aprakstīts papīrs, bet eh, mūsu ikdienas prakse. Un Eh, reāli rēķinātos ar eh, valstu īpašo situāciju, ar frontes līnijas valstu īpašo situāciju spējām un iespējām ar reālajām migrācijas plūsmām. Mm, un eh, objektīvā veidā tiktu tātad nonākts pie, pie lēmuma par pārizmitināšanas valsti. Mēs jau esam uh, vērojuši, kā, sistēma, kā šo sistēmu ir bijis uh, iespējams ļoti vienkārši paralizēt. Uh, no tā mums ir jāmācās uh, tā, lai nebūtu mm, situācijas, kad, kad neviens neuzņemas atbildību par, par noteiktām personām, visi plāta rokas un, un, un uh, šie pienākumi jāuzņemas pirmās robežu čērsošanas valstī. Tu, nedrīkst pieļaut, ka personas tiek turētas neziņā eh, kādā noteiktā, noteiktā atrašanās vietā. Lēmumam ir, ir, ir jātop pieņemtam salīdzinoši ātri. Eh, tāpat arī mm, iespējamie šie te eh, sliekšņi korekcijas mehānisma iedarbināšanai, tiem ir jābūt objektīvi noteiktiem. Um, referenti tiešām ir, ir, ir Uh, centusies uh, tādu uh, argumentētu pamatojumu šeit sniegt šai, šai so, so, solidaritātes atslēgai šim tas lieksnim, um, bet ir jābūt arī uzraudzībai, tādam pārskatam par, par finanšu saistību izpildi. Um, un, ja runājam par iespējamiem pieteikumā atteikumiem, noraidīšanu, uh, tad eh, tai būtu jābūt iespējamai tikai noteiktās situācijās, kad ir skaidri redzams risks vai apdraudējums sabiedrīskai kārtībai. Mm, sistēmai ir jābūt arī tādai, kas nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu eh, starp eh, dienestiem, tā teikt, uz, uz, uz frontes līnijas un, un dziļāk iekšzemē, iekšzemes valstīm. Uh, lai būtu iespējams ikvienā, uh, ik katrā atsevišķā brīdī gūt pārskatu par to, cik ir uh, pieteikumu, mm, kādas, kād, kāds ir šo pieteicēju profils. Um, tā kā datu tādai sistēmai ir jābūt uh, pārskatāmai un, un labi efektīvi lietojamai. Par to tad arī šodien mm, vēlos atgādināt. Esam, esam nu, burtiski mm, brī, mirkļus pirms šī sistēma tiek, tiek reformēta, bet sapratīsim, ka šeit mums ir jārī, tiešām jāiet uz priekšu koleģiāli, solidāri, bez tāda diktāta, tikai tad šī sistēma būs efektīva. Paldies! Jā, pirms es dodu vārdu atkal mūsu referentei, vēlos uzklausīt komisiju un padomi. Rijāns kundze, Rijānas kungs, labo savu priekšsarētāju no Digi Home ģenerāla direktorāta. Paldies, priekšsarētāji! Paldies referentē Vikstrāms kundzei par pārdomāto ziņojumu projektu, kas tika prezentēts jau pirms vairākām nedēļām. Paldies arī ēnu referentiem un visiem deputātiem. Uh, kas e, iesniedz vairāk kā tūkstots grozījumu komisijas priekšlikumam manuprāt, tās atspoguļo ne tikai šīs regulas sarežģītību, bet arī to, cik tā ir svarīga, kā vairāk no jums to uzsvēra. Komisija rūpīgi iepazīstas ar iesniegtajiem grozījumiem un ar nepacietību gaida šīs komitejas sagatavoto galziņojumu. Pavisam īsi atgādinu, ka pirms gada, pagājušā gada aprīli, respektīvi, komisija nāca klajā ar paziņojumu, kur ļoti atklāti tika aprakstīti trūkumi Eiropas Savienības kopējā patvērums sistēmā un Dublins sistēmas darbībā, jo īpaši problēma saistībā ar e, sistēmas konstrukciju un to, kā tā tiek īstenota. It īpaši nespēja tik galā ar liela mēroga plūsmām Um, apgrūtinošo un ilgo procedūru laiku. Īpašos problēmas, kas saistīts ar uh, sistēmas darbību, piemēram, atbildības novirzīšana, kas ir iespējama atsevišķos gadījumos, un, protams, nesamērīgo slogu, kas sanāk uz pirmajām dalību valstīm pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Visi šie faktori ir uh, Eh, tā rezultātā radījuši sekundāro kustību Eiropas Savienības iekšienē un tādējādi daļēji graujot regulas darbību pēdējos gados. Komisija secināja, ka regulā pašreizējā izskatā nav eh, veiksmīga nākotne, un tāpēc nācām klajā ar priešlikumu eh, pārskatīšanai. Un Tur ir vairākas jaunas lietas paredzētas. Un tas plaši tiek apspriests gan šeit, šajā komitejā, gan padomē. Piemēram, koriģējoši kvotu mehānisms, kas noņemtu dalību valstīm to slogu, kas eh, dalību valstīm ir saistībā ar eh, konkrētu bēgļu skaitli, kas ir jāuzņem, tikko tiek sasniegts eh, noteikts slieksnis atkarībā no IKP un iedzīvotāju skaitu valstī. Komis, eh, kā jau minēja padomē, diskusijas koncentrējās lielākoties uz šiem aspektiem, tā skaitā diskusijās augstākajā līmenī, un tikko tiek eh, sasniegtas eh, vienotais viedoklis, cerams, ka padomu to arī izdarīs, tad mēs gaidīsim diskusijas un sarunas starp parlamentu un padomi. Šī procesa gala rezultāts ir sagaidāms kā līdzsvarots, tāds, kas funkcionē un taisnīgs. Tam ir jābūt, protams, arī ilgspējīgam. Lai tas tā būtu, ir nepieciešams e, panākt kompromisu. Bet komisija ir pārliecināta, ka šāds līdzsvarots, taisnīgs iznākums galu galā arī tiks sasniegts. Un tad pavisam īsi atbilz, atbildot uz Lenārds kunga jautājums, bija praktiski vienīgais konkrētais jautājums šai kārtā. Tā tik tiešām ir. Komisijas priekšlikums ierosina, ka dalībvalstu taisnīgai kvotai ir jāatspoguļo ne tikai bēgļu skaits, ko dalību valsts uzņem, bet arī tās personas, ko tās izvēlas pārmitināt. Un iemesls šādai pieeja bija tāds, ka ir nepieciešams pilnībā precīzi atspoguļot slogu, ko um, dalību valsts ir uzņēmusies, no, lai nodrošinātu starptautisko aizsardzību. Tāpat laikā arī uh, bija mērķis uh, sniegt iniciatīvu dalību valstīm piedalīties pārmetināšanā. Un vēlos apliecināt Lenārs kungam, ka komisija neplāno šo sistēmu izmantot tādā veidā, ka viena dalība valsts varētu vienpusēji izvēlēties pārmitināt ļoti lielu personu skaitu, un tad šīs personas būtu vēlāk eh, tiesīgas piedalīties pārmitināšanā uz citām dalību valstīm. Tāpat laikā komisija ir iesniegusi priekšlikumu pārmitināšanas regulai un procesuālajā regulā iestrādātie jaunas procedūras. Kā jūs redzat, visi trīs e, instrumenti kopā pēc e, normatīvajām sarunām e, nodrošina to, ka jūsu minētais teorētiskais scenārijs nav iespējams. Paldies! un Abēlas kundze, kas pārstāv Maltas prezidentūru, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentei, ēnu referentiem un arī deputātiem par progresu, kas ir sasniegts strādājot pie šī dosjē un e, darbu pie grozījumiem šajā dosjē. Es jau iepriekšējās šīs komitejas sanāksmēs skaidroju metodi, kuru padomu ir izvēlējusies strādājot pie šī dosie. Es varu apliecināt, ka ņemu vērā komentāros izskanējušos viedokļus, un mēs to ņemsim vērā padomas diskusijās. Paldies! Paldies! Un tagad laiks kopsavilkumam. Cecīlija Vikstrāmi, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Varu teikt, kolēģi, ka man nav pārsteigumu par jūsu dzirdēto. Neviens mani nepārsteidza, vai tas nav interesanti. Mēs esam vienoti kā komanda, mēs strādāsim pie kompromisa grozījumiem, lai teksts būtu saskaņots, pamatīgs. Tāpat vēlos uzsvērt tiem kolēģiem, kas nepiedalās manā sarunu komandā, ka šī ir pirmā reize, kad Dublinas regula uh, kļūst par solidaritātes instrumentu. Un mēs esam apņēmušies mazināt eh, slogu uz eh, frontes līnijas dalību valstīm. Eh, tas arī ir skaidri atspoguļots manā ziņojumā, ka šim ir jābūt kā visas Eiropas mēroga atbildei uz Eiropas līmeņa problēmu. To mēs varam izdarīt tikai strādājot kopā. Lenārs kungs ļoti precīzi e, pieminēja, kāda ir problēma. Tad mēs esam mēģinājuši ar padomi risināt to ar brīvprātīgo schēmu, kā pagaidu aizsardzības e, status, kas tā arī nav darbojies. Un tagad mums ir jāvirzas tālāk uz taisnīgu sloga sadali starp visām dalību valstīm. Esam mainījuši lietas balstoties uz bažām, kas eh, tika paustas no Bulgārijas kolēģi puses. Piemēram, es esmu pazeminājusi slieksni, kad sākas, sāk darboties eh, koreģējušas mehānismus no 150% uz 100% manā variantā, un eh, tam jāpārstāj darboties 75% līmenī man būtiskākais elements, un es domāju, es varu arī runāt eh, ēnu referentu vārdā, svarīgākais ir izveidot sistēmu, kas būtu neitrāla, kā Džīns sacīja, uh, Šobrīd tās ir Itālija un Grieķija, kas saskarās, bet rīt tā varētu būt Polija un Lietuva, ja kaut kas notiks pie austrumu robežām. Ja kaut kas notiks tuvajos austrumos, tad Kipra, kas ir tikai dažus kilometrus no šī reģiona, smagi saskarsies ar šo problēmu. Mums ir jāskatās tālāk par kontekstu, e, kurā tiks sarakstīts e, šis variants e, mūsu atbildē ir jābūt visas Eiropas mērogā, un tikai šādā veidā mēs varam virzīties uz priekšu un izveidot tādu sistēmu, kas ir e, pamatīga, noturīga un maina realitāti uz vietas, jo e, šeit nav runa tikai par trūkumiem, šeit ir runa par nedarbošanos. E, mums ir unikāla iespēja mainīt šo situāciju, un ticiet man, Eiropai tas ir nepieciešams. Un šeit ir uh, skarts daudz kas vairāk visas Eiropas Savienības uzticamība, un mums ir jādara viss iespējamais. Priekšsēdētāji, paldies jums visiem! Pateicoties šim dialogam, mēs e, virzīsimies pie kompromisu izstrādes, un paldies visiem par ieguldīto darbu, iesniegtajiem grozījumiem. Atgriezieties e, Ziemassvētku, pēc Ziemassvētkiem saka runātāji, labo sevi lieldienām, iedvesmojieties no labām grāmatām un mainīsim politiku, lai varam atgriezties pēc lieldienu pārtraukuma ar jaunām sadarbības iespējām. Lai jums e, jaukas lieldienas un patīkam atpūta! <laughs> Thank you very much. Thank you. Paldies eh, par šiem novēlējumiem. Tālāk. Nākamais punkts - 15. ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta izveidošana saistībā ar kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai. Godātie kolēģi, Tātad, eh, kā jau minēju, šis nākamais eh, punkts par to eh, atbildīgā ir referente Silvija Gijoma. Mm, mm, ir jau notikuši vairāki trilogi pēdējos mēnešos, un mm, pārsteigums ir tāds, ka padome nesen ir paziņojusi savu lēmumu atlikt diskusijas pie šī dosie uz laiku, lai turpinātu diskusijas par eh, šo sarakstu, kamēr nav pabeigta trialogu sarunas eh, citā dosjē. Varu tikai ar nožēlu izteikties par šo lēmumu kas neatbilst starpiestāžu saistībām, neatbilst mūsu līgumiem un neatbilst līdšanai praksei. Šodien Arben kundze ir sagatavojusi darba dokumentu, kurā ir skaidrot viņas nostāju. Vispirms došu vārdu referentei, pēc tam Maltas prezidentūrai un tad izteikties varēs ēnu referenti un citi deputāti. Gijoms kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tiešām vēlētos īsumā pastāstīt, kādā, kāds progress ir panā, panākts šajā, šajā diskusijā par drošo izcelsmes valstu saraksta sagatavošanu. Lībe ir saskārusies ar vairākiem nu, tādiem nelieliem šķēršļiem. Uh, šajā likumdošanas procesā patvēruma mm, jautājumu skatīšanā ir, ir iestājies tāds, tāds panīkums. Un šodien mm, līdz ar to tiek, tiek apšaubīts kā saturs, tā arī vispār darba metode. Viss sākās pagājušā gada jūlijā, kā priekšsēdētāji jau norādījāt, sarunas ar. Eh, padomi eh, tika uzsāktas uz daļai apstiprināta nepilnīga mandāta eh, pamata, un to, to brīdi, tā teikt, uz galda bija septiņas šīs iespējamās iz, drošās izcelsmes valstis - Centrāla Austrum Eiropa, Balkāna reģions plus Turcija. Un tas tika tā formulēts pēc pārtvērumu biroja mm, konsultācijas. Un netika pārunāta pat, pat šī, šī iespējamā saraksta tāda arhitektūras eh, būtība. Um, netika spriest par to, ka pēc kādiem principiem, kritērijiem valstis tiktu ierakstīti šai sarakstā, um, vai būtu nepieciešams viens vai vairāk saraksti, kādos gadījumos saraksts būtu koriģējams eh, pēc, pēc kādiem kritērijiem. Uh, Un visbeidzot jautājums par patvērumu meklētāju pamatiesību ievērošanas statusu uh, noteiktajās valstīs. Ir um, tātad ēna referenti strādājuši, ir bijuši trialogi un esam spēruši soli uz priekšu sarunās tieši par um, metodi, par to, pēc kādiem kritērijiem valsts būtu ierakstāma sarakstā un pēc kādiem kritērijiem valsts arī būtu no tās vītrojama. Um, no šī te, uh, drošās izcelsmes valstu saraksta. Eh, bet, nu, laika gaitā mm, izskatās, ka kaut kā nepamanījām eh, dažādu apsvērumu dēļ tādus jautājumus kā pamatiesību ievērošana, vēl dažus citus. Un eh, līdz ar to situācija ir tāda, ka tagad turpinās pastāvēt tāds tiesisks pa, pa, paralēlums, ka valstis varēs turēt pat pašas savus uh, drošas izcelsmes trešo valstu sarakstus un paralēli šim Eiropas uh, sarakstam. Un tāpat arī ir, ir šis jautājums par pamatiesību ievērošanu, kur padome nav, nav kompetenta nekādus aktīvus, aktīvus žestus veikt, lai reaģētu uz, uz tādiem vai citādiem situācijas pavērsieniem. Uh, Un es un, un, un mani ēnu referenti, kuriem saku paldies, eh, nu, tad eh, centāmies šajā, šajos grūtajos apstākļos um, mēģināt šim sārakstam nu, tā, loģiski izvērst, izvērst šo, visu šo tālāko procesu, tiesisko procesu, kāds, kāds varētu sakot, un konstatējam, ka Eh, ir nepieciešams, lai šis drošās izcelsmes jēdziens, koncepts kļūtu valstu praksē par tādu obligātu, nevis, nevis fakultatīvu, pēc izvēles, eh, mm, pēc labpatikšanas lietojamu apzīmējumu, mm, tā lai tiktu garantēti aizsargātas eh, patērumu prasītāju tiesības, pamatiesības un mm, ātri vien situācijas nonāca strupceļā Eh, patērumu birojs nesen publicēja savu, savu pārskatu, eh, kur, kur šī problemātika tika izklāstīta. Tas bija februārī. Eh, bez tāda nopietna izvērtējuma no, no, no kompetentas struktūras ir, ir grūti par kaut ko mm, tā jēgpilni spriest. Šis atzinums bija tieši tāds, tas piedāvāja tādu vērtīgu informatīvo fonu mm, lēmumu pieņemšanai, tālākai plānošanai. Un uh, Birojs savos secinājumos nav tāds tāds viennozīmīgs. No nu, Turcijas jautājums, Turcijas gadījums ir ļoti pretrunīgs. Šeit ir daudz un dažādi apsvērumi, kas, kas būtu ņemami vērā. Un pat, tam, pat, pa tam laikam ir, ir, ir krities tāds entuziasma līmenis šo sarunu turpināšanai, un tas rada spiedienu uz parlamentu vājināt mūsu, mūsu pozīciju, mūsu uzstādījumu. Un tāpēc mēs domājam kopā ar ēnu referentiem, ka ir eh, pēdējais īstais brīdis eh, tādu izrāvienu veikt, lai, lai sasniegtu vismaz kaut ko. Un Prezidentūra marta sākumā mums deva ziņu, ka dalībvalsts ir zaudējuši jau kādu apetīti turpināt sarunas tieši par, par šo praktisko procesuālo regulējumu un tā sagatavošanu. Un, nu, sanāk, ka tā īsti par, par to šīs sarunas nemaz nav uzsākušās. Nu, tad eh, skatīsimies, kā kaut ko jaunu padomu būs izdomājusi. Nu, lūk, šai sakarā. Nu, kas tad, kā, kā, kā tad var rezumēt situāciju? Eh, nu, prioritārā kārtā mums ir, ir jāiestājas par to, lai Lība komiteja tiktu uh, respektēta. Mūsu komitejas uh, internetā visa dokumentācija ir, ir atrodama. Mums ir uh, bezbailīgi jānorāda uz, uz, uz uh, faktiem, uz reāliem apsvērumiem un mm, jānodod tālāk stafetes kociņš kolēģa Ferāras uzticamajās rokās, kurš tad tālāk ar saviem ēnu. Uh, referentiem eh, tādā pragmatiskā, tomēr nepiekāpīgā veidā, cerams, eh, ies uz priekšu šo darbu turpinot. Mm, pozīcijas atšķiras, eh, pušu gatavībā un vēlme diskutēt ir atšķirīga, tā kā sarežģīti apstākļi bet mm, darbs jau ir ieguldīts un, un, un, un tagad nedrīkstam apstāties. Paldies! Thanks. Uh, and... Paldies. Un tagad uh, došu vārdu Anai Berē no Maltas prezidentūras. Paldies, uh, Paldies priekšsēdētājs kundze un vēlētos pateikties arī referentei par to, ka mēs šo svarīgo jautājumu diskutējam. Vispirms eh, vēlētos izteikt savu cieņu par referentas un ēnu referentu ieguldīto darbu, kā arī Slovākijas prezidentūras ieguldījumu trialogos. Maltas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, un trialogos ir izdevies panākt pietiekami daudz. Komisija savā priekšlikumā 16. gada jūlijā par eh, drošo izcelsmes valstu definējumu un ar savu priekšlikumu komisija vēlas mainīt patreizējo eh, patvērumu sistēmu Eiropas Savienībā, ko nosaka direktīva. Un eh, jau iepriekšējās tikšanās reizēs referente ir izteikusi ideju, ka galīgajā trialoga sanāksmē ir jāmēģina vienoties par metodoloģiju un galīgo sistēmu, un mēs ceram, ka gala beigās tiks pieņemta regula par patvērumu meklētājiem. Es vēlētos pateikties referentei un arī padomai, un Izveidotā darba grupa uzskata, ka ir nepieciešams eh, turpināt diskusijas par drošu izcelsmes valstu, un šīs diskusijas ir jāturpina trialogu ietvaros par drošu patvērumu. Un eh, šis jautājums eh, ir jāskat kopā ar citiem pieņemtajiem un pieņemamajiem likumdošanas aktiem, un ir jāmēģina nodrošināt konsekvenci. Es padomas vārdā uzrakstīju referentei un arī Ferāras kundzei, kura ir eh, patvēruma regulas referente. Un eh, Maltas prezidentūra ir saņēmusi mandātu atlikt šīs diskusijas eh, un turpināt tās cita trialoga ietvaros. Un tomēr prezidentūra, ja taps lemts to uzskatīt par nepieciešamu, ir gatava pārskatīt šo lēmumu un turpināt diskusijas. Vēlētos pateikties referentei un es eh, šeit diskutēto nodošu tālāk attiecīgajā padomas darba grupā. Prieksēdētāji, paldies! Eh, Mums ēnu referenti nav ieradušies, un tāpēc eh, došu vārdu tagad Mecols kundzei. Prieksēdētais kundze, jā, es aizvietoju mūsu eh, ēna uh, referentu Rašīdu Datei un iepazīstināšu ar manas politiskās grupas idejām par procedūru. Par principiem runājot, kopīgs drošo valstu saraksts noteikti būs tāds instruments, kuru mēs varētu izmantot migrācijas plūsmas pārvaldīšanā. Mēs dosim savu ieguldījumu šādu sarakstu sagatavošanas eh, principu izstrādē un eh, tiešām izsakam savu nožēlu žēl, ka vēl pagaidām nav panākt vienošanās par šādiem principiem. Mēs ceram, ka sarunas spēs panākt šajā ļoti svarīgajā jautājumā un kā instrumentā adekvātu rezultātu. Mēs uzskatām, ka piemērotā procedūra joprojām ļauj uzdot jautājumus, kā šis kopīgais saraksts tiks sagatavots un kā tiks panākt vienam un vienošanās patreizējos sarunu sa e, ietvaros. Un EPP referente no Rašīda Datei uzskata, ka kopīgā saraksta sagatavošana ir ārkārtīgi būtiska un vēlas eh, cieši sadarboties ar visiem pārējiem kolēģiem, kur strādā pie šā jautājuma. Prieksēdētāji, paldies! Kiengas kundze lūdzu. Paldies! Es eh, vēlējos eh, piebilst, ka pilnībā piekrītu mm, priekšlikumiem, kur šeit izvirzīja Silvija. Un eh, šis jautājums, ja mēs to diskutējam tikai no procedūrālā viedokļa un tāda ietvara viedokļa un nepieskaramies cilvēktiesībām, tad es uzskatu, ka tam nav nekāda jēga. Mēs nevaram diskusijas pabeigt nerunājot par kritērijiem un tos adekvāti nedefinējot. Un eh, šīs valstis, kuras šeit ir pieminētas, tātad eh, citu starpā runa iet par Turciju. Turcijā joprojām notiek smagi cilvēktiesību pārkāpumi, bet uz to mēs izvēlamies pievērt acis. Tiek pārkāps ne tikai cilvēktiesības, bet arī pamattiesības. Komisijas piedāvātā ideja par drošu valstu sarakstu mums joprojām ir jādiskutē par šā saraksta izveidas principiem. Piekrīt kolēģi izteiktajām idejām un no sirds ceru, ka šo diskusiju ietvaros, diskusijas par jaunu direktīvu, mums izdosies eh, soli pa solītim virzīties vēlamajā virzienā, tādā, kas tiešām kaut ko darīs eh, droši izcelsmes valsts sarakstu veidošanā. Tomēr mums joprojām vajadzētu atcerēties, ka katrs cilvēks ir tiesīgs dzīvot, un mēs to nedrīkstam aizmirst. Varbūt, ka komisija kaut ko vēlas teikt, saka priekšsēdētāji. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi. E, komisija e, saglabā priekšlikumu izskatām un diskutām, un tas nozīmē, ka šobrīd pārējiem likumdevējiem ir jālēmj, ko tālāk darīt un kādā ietvarā. Arbiola, okay. E, Mrs. Arbiola. Arbio kundze, lūdzu. Gracias. La lista de países... Paldies. Droši izcelsmes valstu saraksta izveida, protams, ir ļoti svarīga jaunās Eiropas Savienības patvērumu un bēgļu politikas iedibināšanā, bet tā kā šāda saraksta mums vēl nav, tad par ko tad mēs diskutējam? Mēs varam diskutēt par to, kā komisija un padoma ir rīkojusies līdz šim. Un šeit eh, ļoti labs piemērs, par ko diskutēt, ir Turcija. Turcija tiek uzskatīta par drošu valsti, bet eh, kas notiek ar bēgļu bērniem? Viņi ir spiesti strādāt eh, tekstilrūpniecās jau no desmit gadu vecuma jo mēs ne, tāpēc, ka mēs neko nedaram, jo Turcija tiek uzskatīta par drošu valsti. Mēs zinām, ka Turcijā notiek būtiski pārkāpumi, un eh, tā ir mūsu kopīga atbildība uzņemt bēgļus un tiem palīdzēt. Tas, ka mēs izvēlamies nepildīt savas saistības starptautisko tiesību kontekstā, tā ir mūsu atbildība. Uh, šis eh, droši izcelsmes valstu, di, droši izcelsmes valstu definīcija ir situācijas, kad eh, starptautiska aizsardzība var, no, var nesniegt, tāpēc eh, mēs principā iebilstam pret šo ideju par drošu izcelsmes valsti, un mēs esam pret šāda saraksta izveidi. Mēs uzskatām, ka tas ir absolūtā pretrunā Ženēvas konvencijai un starptautisko tiesību normām. Priekšsēdētāji, paldies! Es vēlētos dot vārdu referentē, ja referenti to vēlas, un ar savu sakām un noslēgt šīs debatas. Jā, patiešām man vajadzēs vairāk kā trīs vārdus sacīt. Eh, kļūdas. Kļūdas ir, ir, ir mūsu dzīves eh, neatņemama sastāvdaļa. Mums ir eh, jāizvairās no, no sīkām pārskatīšanās kļūdām, mums ir jāizvairās arī no lielām stratēģiskām kļūdām mūsu, mūsu pamata konceptos. Mm, Otram kārtām atkāpšanās pie, pie esoša risinājuma Um, tāda atteikšanās no, no, no situācijas risināšanas neko nelīdzēs. Ir jāiet uz priekšu ar apņēmību, mm, arī jautājumā par uh, tātad uh, šo te drošo izcelsmes valstu saraksta formulēšanu. Ir jāiet uz priekšu. Paldies! Paldies, paldies par jūsu teikto un par interesantajām debatēm. Paldies visiem! Tagad pārējiem pie 16. darba kārtības punkta izskatīšanas. Mums ir atlikušas 15 minūtes. Godātie kolēģi, 16. gada 15. jūlijā komisija nāca klajā ar priekšlikumu padomas eh, lēmumam par daudzgadu, finan... par daudzgadu pamatprogrammu laika posmam 18. līdz 22. gadam pamatiesību aģentūras darbībai. Un šis daudzgada pamatprogrammas ideja variants, kas tiek pieņemts pieciem gadiem, nosaka aģentūru darbības ietvaru. Kad 8. novembrī padomu pieņēma savu melnrakstu uzmetumu, kas bija pamats padomes uh, galīgajam lēmumam saskaņā ar 352. Eiropas Savienības darbības līguma pantu, tad padome janvāra pēdējā dienā šajā gadā nāca klajā ar savu uzmetumu pamatiesību aģentūras daudzgad programmai, un tagad dod vārdu referentei. Paldies, saka Linārs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties Maltas prezidentūrai par viņu ieguldījumu un par viņu centieniem sadarbībā ar komisiju un parlamentu strādājot pie šā ziņojuma. Jau iepriekš to esmu minējusi, ka man tiešām ļoti žēl ir nevienošanās padomē šobrīd sadarbība tiesību sargājošo orgānu starpā daudzgadu pro programmas ietvaros. Tiesību sargājošo dienestu sadarbība daudzgadu pamatprogrammas ietvaros iedibinātu ne tikai stūrakmeņu šādai sadarbībai reālajā dzīvē, bet arī noteiktu tālāku virzību pamattiesību ievērošanā un ievērošanā nodrošināšana Eiropas Savienībā. Tas arī skaidri parāda, ko Eiropas Savienība vēlas redzēt eh, tiesību sargājošo iestāžu sadarbības eh, pīnē šajā jomā. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka visu iesaistīto pušu konsultāciju, ko īstenoja pamatiesība aģentūra, arī dod savu artavu šajā darbā. Un tomēr daudzgadu pamatprogramma, kas sāks darboties 18. gadā, pamatiesību aģentūra var strādāt tikai tad, ja kāda no institūcijai tai pasūta pētījumu, tā nevar pati kaut ko pasākt. Lai šo mehānismu pamainītu, vienlaicīgi saglabājot pamatiesību aģentūras ļoti labās kompetences un iestrādnes ar uh, ar abām institūcijām, mēs vēlētos uzmanīgi izvērtīt, kāda ir pamatiesību aģentūras direktīvas sastāvs. Vispirms izveidot Eiropas Savienības pamatiesības aģentūru tieši Eiropas Savienības skatījumā, otrkārt pamatiesību aģentūras kompetencēm ir jāpalielinās, jāpaplašinās arī uz trešā pilāra, proti policijas iestāžu sadarbību, un arī pamatiesību aģentūras eh, funkcijām ir jāpaplašinās. Un mēs vēlējāmies, lai padomes eh, deklarācijā būtu papildus pielikums tieši par šiem aspektiem, un par to šodien varam diskutēt. Un eh, maijā mini plenārsēdē Briselē ir paredzēts pamatiesību aģentūras diskusija jautājums. Paldies! Like ask, uh, Paldies! Nu, vārds uh, komisijas pārstāvē lūdzu. Liels paldies uh, priekšsādātāji par iespēju izteikties. Vēlos uh, sacīt lūko komisijas vārdā. Komisija ir nožēla atzīmē to, ka joprojām nav panākt vienošanās par jauno mm, tematisku, policijas tematiskās sadarbības eh, tēmu loka eh, formulēšanu. Mm, Eiropas pamatiesība aģentūras eh, daudzgadu darba plānā laikam līdz 22. gadam. Mēs tāpat arī atgādinām, ka uh, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās policijas un tieslietu iestāžu sadarbība krimināllietu izmeklēšanā ir tagad ēs tiesību priekšmets un mm, ietilpst aģentūras leģitīmajā pienākumu tvērumā. Un tā ir arī Eiropas Savienības kompetence padomjas regula 178 2007 3. pants Un ja šīs tematiskās jomas tā arī netiek iekļautas padomjas lēmumā pār daudzgadu plānu aģentūras darbam līdz 22. gadam, aģentūra turpinās pildīt savus pienākumus pēc Eiropas parlamenta padomas vai komisijas pieprasījuma atbilstoši pantam 5.3. manis jau minētajā padomas regulā. Tomēr, ņemot vērā aģentūras darba ārējo novērtējumu, kas, e, ko ir paredzēts veikt šogad, komisija e, iesniegs e, savus pārskatus un vērtējumus parlamentam, padomēji, ekonomisko un sociālo lietu komiteja un reģionu komiteja izvērtēšanai. Pēc tam, kad šīs atskaitas tiks izvērtētas un pieņemtas zināšanai, komisija rezervē tiesības piedāvāt grozījumus regulā 168 kā tā uzskata to par nepieciešamo atbilstoši šīs regulas 132. pantam. Paldies, paldies, vārds Katrīnai Mizigrīmai, kā Maltas prezidentūras pārstāvei. Jā, paldies. Prezidentūras vārdā vēlos pateikties priekšsēdētājai, refer referentai un Nu, kāda tad ir padomas pozīcija atbilstoši 30. pantam, 3. un 4. punktam regulā, padomas regulā 168 2007 par eh, ne, Eiropas pamatiesību aģentūras eh, darba ārējo novērtējumu. Šis darbs eh, tātad tiks veikts šogad, kā to paredz 31. pants, komisija pilnīgi pamatot mums par to atgādināja Eh, komisija veiks šo vērtējumu, sagatavos atskaitas, eh, arī savas rekomendācijas. Vispirmkārt, tās apstiprinot EFRA eh, valdē, un komisija tad tālāk ir tiesīgi nāk klajā ar grozījumu priekšlikumiem šai regulā. Šai ziņā padome piekrīt un apņemas rūpīgi izvērtēt komisijas piedāvātos grozījumus Uh, ja komisija uzskatītu par vajadzīgu tādus iesniegt, to starp tādus, kas skar aģentūras uh, tātad, uh, pienākumu loku un tvērumu padome apņemas, uzklausīt un rūpīgi izvērtēt jau kādus turpmākus priekšlikumus no komisijas un parlamenta pār aģentūras funkcionēšanu nākotnē. Paldies! Nu, laiks sarunai. ETP, Roberta Mecola Paldies! Es eh, šeit aizstāju Nadžina kungu. Eh, paldies eh, referentai, paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šī teksta sagatavošanā. Pamatiesība aģentūra ir nenovērtējams instruments ES e institucionālajā arsenālā. Tās tā aģentūrā darbojas augstas raudzes speciālisti un, un, un eksperti. Uh, Un uh, Naidža kungs kā ēnu referents uh, vēlas norādīt, ka šobrīd uh, nav tiesiska pamata un, un, un um, argumenta par labu šīs aģentūras tērumu un nolikuma um, grozīšanai. Tomēr pilnībā piekrīt referentai tā ziņā, ka ja vien institūcijās atrod labo grību par to vienoties, tad tam tā ir jābūt iespējamai lietai. Uh, Paldies, ļoti īsi un konkrēti. Nākamā kolēģe. Sipeles kundze, es arī aizstāju uh, mūsu ēnu referenti. Runāšu tātad uh, viņas vārdā. Uh, pateicos referentei par uh, paveikto darbu. Uh, pirmkārtām par uh, šī, šo rekomendāciju sagatavošanu. Paldies, ka pievērsāties arī uh, Eh, pret čigānismā, nelaimēji, tātad diskriminācijai, kas tiek vērsta pret eh, romiem, romu etnosu, eh, efras darbībā, norādot, cik būtiski ir šeit turpināt atbalsta darbu. Lielas paldies Milneres kundzei par spiedienu izdarīšanu uz pārdomi un komisiju, piespiežot šīs institūcijas nāk klājā kopīgu deklarāciju, kopīgu apliecinājumu, ka tās Eh, uzņemas eh, grozi, izdarīt grozījumus eh, EFRAS nolikumā, kas ir vitāli nepieciešami un precīzāk noregulētu policijas un tieslietu iestāžu sadarbību nākotnē. Līdz ar to mūsu grupa atbalstīs referentes priekšlikumu, ar ko tiek pilnvarot piekrišana grozījumiem tātad aģentūras nolikumā ar šādiem, ar šādām atrunām. Paldies! Vārds Skripeka kungam. Paldies, paldies priekšstādātāji. Vēlos pateikties visiem, kas ir ieguldījuši savu darbu šī dokumenta tapšanā. Arī EKR atbalsta padomas nostāju, ka aģentūras mandāts nebūtu paplašināms ar jaunām funkcijām. Uh, aģentūras darba pārskats un, un, un, un finansējums mūsu ieskatā ir m, mm, tik efektīvs, cik vien šobrīd iespējams, pietiekams un adekvāts, un kaut arī referente ir piekritusi tam, ka aģentūras darbs tiek izvērtēts, referente tāpat arī mm, norāda, ka šeit ir nepieciešams paplašināt aģentūras mandātu, un šādu referents priekšlikumu mēs nevarēsim atbalstīt. Paldies! Paldies, Lunāčekas kundzei vārds, paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties referentei par tiešām labu, labu efektīvu pieeju, tādu aktīvu pieeju, uh, ļoti tādu drosmīgu pieeju, izdarot spiedienu uz, uz uh, padomi un, un, un komisiju. Mm, mēs visi esam gal galā viensprāts, ka pastiprināta sadarbība starp policijas dienestiem un tieslietu struktūrām ir nepieciešama, bet nu, pirmām un galvenām kārtām mm, vēlamies eh, atbalstīt EFRA darbu kā tādu un tikai tādu domāt par to, kas viņa darbā būtu modificējums vai koriģējums. Kaut arī ir eh, tādi, kas, kas uzskata, ka es institucionālajā ainavā viņi ir tādi, tādi nenopietni mm, spēlētāji. Tie laiki ir pagājuši, aģentūra ir kļuvusi par nopietnu uh, spēlētāju, dalībnieku, uh, tā sagatavo brīnišķīgus ziņojumus, vērtējumus, sniedzot ļoti būtiskas norādes dalībvalstīm, kurus uh, kuras tās vai, vairs ne, ne, ne, nedrīkst, eh, nevar atļauties ignorēt, vai tie būtu tādi vai citādi eh, minoritāšu pārstāvi vai, vai, vai kāds, kāds tiesību aspekts. Eh, par to mm, esam pārliecināti mēs šeit, un, un, un par to pārliecinās arvien lielākā mērā kolēģi un, un, un dažādi amatpersonas un politiķi. Pamatiesība aģentūra kļūst neaizstājama. Uh, Un eh, mēs kā zaļie un arī daži citi mūsu politiskie dombiedri uzskata, ka mandāts būtu paplašināms. Eh, par to nav runas. Eh, pie atbalstām referentes piedāvāju izstrādāt šeit, šeit īpašu pielikumu. Padoma arī norādīja, mm, ka tā ir gatava izskatīt šos priekšlikumus, lai kādi tie būtu, par, par kādiem grozījumiem, papildinājumiem tā lai nākotnē neviens neapšaubī, neapšaubītu to, ka tieslietu un likumsargāšanas iestāžu sadarbībā ir jāiet plašumā. Tas ir būtiski to darīt jau, jau šobrīd, ņemot vērā politisko konjunktūru. Paldies, paldies, Spinelli kundze. Liels paldies, Angelika nu šeit jāteic, tiešām ir paveikts liels darbs pilnībā atbalstu jūsu paustās rekomendācijas. Norādīšu tikai divus aspektus, kas manā ieskatā ir būtiski svarīgi. Pirmkārt, tas, ka pamatiesību aģentūrai ir jābūt spējīgai Eh, jāatrod par iespējumu nākamajā daudzgadu plānā pievērsties arī Romu pro problemātikai, lai čigānu diskriminācija, integrācija, visi šie jautājumi eh, būtu tās, tās uzmanības loku, lokā, eh, jo situācija joprojām ir nepieņemama mm, daudzos Eiropas nostūros. Tas ir viens. Otrs, aģentūrai ir eh, jāspēj dot pozitīvs, konstruktīvs ieguldījums uh, eh, uh, eh, policijas un likumsargāšanas iestāžu sadarbībā tieši krimināla lietās. Um, šeit aģentūrai ir sava loma spēlējama, uh, nerunājot par, par, par organizētās noziedzības apkarošanu, par, par pārobežu mafijas apkarošanu. Um, terorisma apkarošanu aģentūrai šeit ir savs vārds sakāms. Aģentūra var palīdzēt ar savām zināšanām, pieredzi. Mēs eh, labi zinām, kādi, kādas ietekmes eh, šeit eh, apdraud mūsu pilsoņu datu privātumu. Lai kādā statusā tie būtu mēs pilsoņi, bēgļi, patvērumu saņēmušie, kā liecinieki kādos procesos, uh, Eh, datu privātums, eh, informācijas privātums, adekvāts informācijas eh, droši, drošuma režīms ir, ir ļoti aktuāli jautājumi, par kuriem aģentūra noteikti varēs izteikties un ceram, ceram ka tomēr um, beigās spēsim rast um, risinājumu un aģentūrai. Uh, aģentūra tiks pilnvarota konsultēt arī šajos jautājumos. Tālāk. Um, Nu, mums ir jātiecas uz tādu labāku, efektīvāku, koleģiālāku sadarbību ar padomi. Uh, nebūsim nepamatoti tādi naidīgi un, un, un, un, un karēvīgi. Uh, novēlu Angelikai visu gudrību, atjautību un, un šarmu, kas nepieciešams, lai rastu labu, e, efektīvu vienošanos ar padomi. Paldies, Kjangas kundzei vārds. Paldies! Arī es vēlos uh, apliecināt pilnu atbalstu referentei. Mūsu grupa atbalsta šos priekšlikumus bez atrunām. Atgādināšu tikai to, ka visā šajā darbā, vis, šajā, šajā um, tiesību, tiesību aizsardzības laukā uh, Uh, diskriminācija, rasisms izpaužas ļoti daudzos un dažādos veidos, un raugoties kaut kādos profesionālos izdevumos, tur, tur uh, apskatos, atskaitēs, uh, trūkst uh, informācijas, piemēram, par diskrimināciju, kas tiek vērsta pret Āfrikas izcelsmes uh, personām. Uh, Te nav akadēmiskas literatūras, nav pētījuma, nav pārskata, nav statistikas, bet tas vien nenozīmē, ka mm, problēmas nav. Um, šeit mums ir jāspēj iestāties pret visa, visa veida tiesību aizskārumiem, um, um, mūsdienu pasaulē nav vietas uh, aizspriedumiem un, un, un, un, un uh, nicīgai diskriminējošai attieksmei pret uh, Eh, nevienu cilvēku eh, kaut vai pēc, pēc personas eh, sejas pantiem vai, vai, vai kaut kāda mm, izskata īpatnībām. Afrofobija ir realitāte, bet tā šeit nekur nefigurē. To nedrīkst atstāt ignorētu. Paldies, Angelika, vai Nu, šajā brīdī rezumēsiet eh, šo sarunu. Jā, paldies visiem par atbalstu, par eh, jūsu laipnajiem vārdiem. Un tā vien izskatās, ka nāksies vien, vien šo darbu darīt, jo, jo, jo neveiksmē nav, nav starp tiem iespējamiem iznākumiem šajā spēlē, pēc kolēģu teiktās priežot. Termiņš grozījumu iesniegšanai 20. aprīlis, pulkstens 3 pēcpusdienā. Lūdzu, kolēģi, lieciet aiz aus, ka uh, nevaram, nevarēsim uh, rīta pusē pieņemt jūsu grozījumus, to nāksies darīt pēcpusdienā. Un sekretariāts jūs par to informēs laika gaitā. Visādi citādi kolēģi novēlu jums priecīgas lieldienas un patīkamas brīvdienas. Pēcpusdienā turpinām trijos, ja? Tas ir kaut kā.